Kära ledamöter, gäster och deltagare. Dārgie kolēģi, dārgie viesi, man ir prieks jūs sveikt šajā kopīgajā sanāksmē, kurā kopā strādās Lībe un FEM komitejas. Mūsu semināra nosaukums šodien ir sekojošs cīņa pret cilvēku tirzniecību. Kā strādāt nākotnē? Un es vēlētos sākt eh, precīzi mūsu noliktajā laikā, jo mums ir paredzama ļoti interesanta pēcpusdiena ar ļoti piesātinātu darba programmu. Mēs uzklausīsim ļoti daudz runātāju prezentācijas, kurām ir ārkārtīgi svarīgas informācijas, kas, ko tie mums darīs zinām attiecībā par cilvēku tirsniecību un par to, kādā veidā pret šo parādību cīnīties. Es gribētu šī semināra iesākumā nosaukt trīs ļoti svarīgus punktus. Pirmkārt, punktu e, attiecībā uz procedūru. Šodien mēs esam paredzējuši sekot Eiropas komisijas priekšlikumam, e, direktīvai cīņā pret cilvēku tirzniecību. Šis dokuments ir ar numuru 95 komisijas numerācijā. Un ņemot vērā, ka šī cilvēktirdzniecība ļoti lielā mērā tiec uz sievietēm un mazā gadīgām meitenēm. Šis temats eh, skar gan libe, gan dzimumu līdztiesības eh, un vienlīdzīgi iespēju komiteju. Un tāpēc mēs esam izvēlējušies kopīgi skatīt šo jautājumu saskaņā ar mūsu reglamenta 51. pantu, un tādējādi mēs esam e, kopīgi organizējuši šo semināru, un kā FEM komitejas priekšsēdētāji es e, šo sanāksmu atklāju Kinga Kēna, kur ir vicepriekšsēdētāja, noslēgs mūsu semināru. Un Šajā kopīgajā darbā mēs esam iecēluši divus līdzreferentus. Annu Heidu no sociāldemokrātu grupas, kura pārstāv Lībe komiteju, un Edīti Baueri no Tautas partijas grupas, kura pārstāv dzimumu vienlīdzības eh, komiteju. Un mūsu eh, referentes ir uzņēmušās atbildību veiksmīgi novest līdz galam šo semināru. Un tagad dažas izmaiņas programmā. Luis Aguilera Ruiz no Spānijas prezidentūras nevarēs būt ar mums, un viņa priekšā būs Martina Garcierenda. Eiropas komisija pārstāvēs Jato, Jakobs Ratinskis, kurš vādā e, struktūru, kas ir paredzēta cīņai pret organizēto noziedzību, un viņš būs Reinārda Prības vietā kopā ar mums. Līdija ēra, kurā Eiropas padomē strādā e, pie šiem jautājumiem, uzstāsies Larsenes Diasas kundzes vietā. Un treškārt, es vēlētos jums ikvienam lūgt ļoti stingri piet, pieturēties pie sev atvēlētā runas laika, un tad, kad mēs pāriesim pie debatēm, tad es lūkšu ikvienam no jums izteikties maksimāli divu minūšu garumā. E, mums būs vairākas paneļa diskusijas, kā arī e, e, brīži, kas ir atvēlēti jautājumiem un atbildēm. Un tagad esiet vislaipni aicināti šajā seminārā. Un es dodu uzreiz vārdu Annai Hēdei līdzreferentam. Jā, jā, ok, min kolēga Fru Bauer. Paldies! Man kolēģi Bauers kundze un es uh, vēlas jūs sirsnīgi sveikt šajā pēcpusdienas sēdē. Mēs ļoti ceram, ka Varēsim daudz interesantas eh, idejas uzklausīt. Vēlamies apkarot eh, cilvēku tirdzniecību Eiropā un pasaulē. 2010. gadā aizvien vēl ir cilvēki, kas kā verga tiek eh, pirkti un pārdoti Eiropā. Vergturība pirms 250 gadiem tika aizliegta. Šie upuri tiek uh, piespiesti ubagot vai uh, nodarboties ar piespiedu prostitūciju, uh, un uh, bieži vien tiem jāmaksā ir iedomāti plaši parādi. Uh, Cilvēku tirdzniecība ir noziegums un tas pieauga aizvien vairāk. Tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Eiropas Savienībā mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu cilvēktiesības. Un mēs zinām, ka nabadzība un sociālā izstumtība ir nopietnas, nopietni cēloņi cilvēku tirdzniecībai pieprasījums pēc uh, um, seksuāliem pakalpojumiem un nelegāla darba pastiprina šo tendenci. Mums ir jābūt tādai kompleksai pieejai risinot šos jautājumus. Runa nav tikai par kriminālu mm, tiesībām, bet ir sociālo politiku, migrācijas politiku un citām politikām. Ir ļoti nozīmīgi, lai visas dalībvalsts kopā rīkotos, uh, lai harmonizētu mm, tieslietu aktus. Mums jāstiprina upuru aizsardzība jāmācās no pieredzes, lai veicinātu profilaks. Esmu ļoti iepriecināta par to, ka šodien uh, mums ir dažāda pieredze. Mēs uzklausīsim dažādas runātājas, dažādas organizācijas un uzklausīsim, kā arī domāsim par to, kā mēs varētu apkarot uh, cilvēku tirdzniecību un kā stiprināt likumdošanas akts, kas ir vērsti pret cilvēku tirdzniecību. Es jūs sirsnīgi sveicu!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 Jākobam Otinski. Viņš uzstāsies komisijas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much for the invitation. I'm very Paldies par šo ielūgumu. Man ir liels gods būt šeit, šajā uzklausīšanā un pārstāvēt Eiropas komisiju. Mēs tiešām augstu vērtējam to, ka Eiropas parlaments mūs visu laiku ir atbalstījis cīņā pret uh, cilvēku tirsniecību. Šeit mēs strādājam pie likumdošanas. Gan pirms Lisbonas līguma stāšanās spēkā un iepriekšējā Eiropas parlamenta sasaukumā, un arī, protams, tagad, kad uh, mēs strādājam kopā, mēs saņemam tiešām ļoti taustām atbalstu no Eiropas parlamenta likumdošanas procesā jo Eiropas parlaments ir arī līdzlikumdevējs šajā procesā um, šie te temati šodien ir ļoti daudzveidīgi, un tāpēc es gribētu tiešām pievērsties uh, likumdošanas jautājumiem, pat, uh, ja, protams, ir arī citas jomas, uh, kur mēs arī esam ļoti iesaistīti. Kā komisija ir piedāvājusi direktīvu, tātad mēs to darījām marta beigās, un ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka tas ir vēsturisks priekšlikums, jo tas nāca klajā kopā ar e, bērnu seksuālās izmantošanas e, instrumentu. Tas ir pirmais instruments no komisijas puses, ar ko mēs nācām klājām Lisabonas līguma ietvaros. Komisāra Cecīlija Malmstrēma tiešām uzskatīja šo par svarīgu prioritāti, lai šis priekšlikums būtu gatavs pēc iespējas drīzāk. Un tas bija apmēram mēnesi pēc tam, kad sāk strādāt jaunā komisija. Kā jūs zināt, tad eh, šī likumdošana lielā mērā ir balstīta uz pagājušā gada priekšlikumu. Te pašā laikā mēs ņēmām vērā arī tās diskusijas un ieteikumus, kas notika padomē, kas tika pausti padomē. Un, protams, šis teksts arī ir, ja tā var teikt, lisabonizēts. Šeit ir tāda visaptveroša pieeja, uh, noziedznieku sodīšana, uh, upuru aizsardzība, kas bija vairāk nekā uh, tas bija paredzēts Eiropas krimināla likumdošanā, un ir arī prevencijas pasākumi. Mēs esam ļoti pateicīgi Spānijas prezidentūrai par to, cik efektīvi tika organizētas padomē diskusijas un tās noslēdzās ar vienotas pieejas pieņemšanu, kuru pagājušajā nedēļā pieņēma piekdien uh, padome, un tas tagad bruģē ceļu nākamajam posmam, proti šī teksta skatīšana Eiropas parlamentā. Mēs atbalstām šīs debats, kas nāk īstajā laikā, un tas būs lielisks pamats uh, diskusijām, un šo divu komiteju iesaiste arī norāda, ka uh, Eh, šeit tiks pausti un ņemt vērā dažādi viedokļi. Mēs kā komisija esam diezgan apmierināti ar šiem rezultātiem. Mēs redzam, ka mūsu teksts būtiski nav izmainīts pēc padomas diskusijām, un tomēr mēs ceram, ka Eiropas parlamenta uh, diskusijas arī tomēr ienesīs zināms uzlabojumus. Tie jautājumi, kurus mēs pieminējām diskusijās, šeit gribētu pieminēt tikai trīs jautājumus. Pirmkārt, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, ekstraterritoriālo likumdošanu, uh, tieši tāpēc, ka tie cilvēku tiesniecība ir tāda specifiska joma, proti uh, noziedznieki varētu būt cilvēki, kas ir no Eiropas Savienības, bet noziegums izdarīt ārpus Eiropas Savienības, un šis ir būtisks elements, kas būtu jāņem vērā šajā jaunajā likumdošanā. Tā nav tāda tradicionāla pieeju, kuru komisija izvēlas, proti, ka mēs principēc gribētu paplašināt šo te jurisdikciju, bet tas ir tieši no uh, tiesāšanas viedokļa, lai tiešām tiesību iestādes varētu rīkoties. Šeit ir arī jautājums par um, juridisko aizstāvību, kas būtu bez maksas jānodrošina visiem upuriem. Un varbūt kaut kas, kas varētu izskatīties kā garlaicīga birokrātiska detaļa, Bet eh, es domāju, ka ja mēs aicinātu tiešām cīnīties pret korupciju un uzlabot datu apkopošanas veidu, tad mēs varētu tiešām panākt labāku uh, kopainu, labāku pārskatu par to, kāda ir situācija. Un, lai to panāktu, tiešām ir vajadzīgas, uh, vajadzīga informācija no dalību valstīm un tāda apt visaptvarošu informāciju. Protams, ka um, mēs nevaram uzlikt dalību valstīm pārlieku lielu slogu, bet uh, ir vajadzīgi dati, lai nodrošinātu, ka šī direktīva darbojas. Vēl gribētu pateikt, ka komisija ir ļoti apmierināta ar rezultātu, un mēs tiešām ceram, ka vienošanās starp diviem likumdevējiem drīz tiks panākta. Ir daudz runātāju, tāpēc uh, gribētu pie tā arī palikt un uh, vēlreiz atkārtot mūsu pateicību parlamentam par aktīvo iesaistu šajā procesā. Tack så mycket. Eh, då går vi raskt vidare till det... Jā, paldies. Tad turpināsim uzreiz. Eh, tagad došu vārdu Martīnu. Nes Garcia Randa, Spāņu prezidentūra, lūdzu. Um, hola, buenas tardes. Prim... Esiet sveicināti. Vispirms es eh, gribētu mazliet eh, runa, eh, pa, pakoriģēt priekšsēdētāju, kā es uzstājos Agil, Agilēra vārdā pateikties par iespēju steigties, pateikties komisijai par um, to, ka tika sagatavot šis priekšlikums prezidentūras laikā, un gribu pateikties arī daudziem delegācijām un padomēji par atbalstu mūsu darbā, lai varētu virzīt šo dosiju un panākt vispārīgu E, vienošanos pagājušajā piekdienā tieslietu ministru sanāksmē Luksemburgā. Tāpat arī es gribētu ziņot, ka šāda veida pārkāpums tiek skatīts 2002. gadā struktūra ietvaros un komisija atgriezās pie 2009. gada aprīlī sagatavotā priekšlikuma, kas bija balstīts uz 3P tā saucamajiem prevencija, vajāšana un sots, jeb 3P oriģināla valodā. E, mūsu mērķis ir saskaņot un tuvināt nacionālās likumdošanas šajā jomā un tuvināt juridisko struktūru, lai varētu noteikt minimumu maksimāliem sodiem un grozīt tos sodus, kādi bija paredzēti iepriekš eh, pamatlēmumā. Un, lai gan iepriekš bija atsauce tikai uz spēkā esošiem sodiem, kas, eh, eh, tomēr ar pašreizējo direktīvas priekšlikumu, ko piedāvājas komisija, ir uzlabotas upuru tiesības. No vienas puses piedāvājot atbalsta un palīdzības pas, e, pasākumus, taiskaitā medicīnisku, psiholoģisku palīdzību, e, kā arī iztiks līdzekļu e, palīdzību un izglītības apmācību piedāvāšanu gan upuriem, gan viņu bērniem. No otras puses, īpaši pasākumi kriminālu procesu laikā un izmeklēšanas laikā, it īpaši, ja upuri ir mazgad, mazgadīgi vai nepilngadīgi. Šo pasākumu vidū es gribētu izcelt atbildības klauzulu, kas ir iekļauta pašreizējā priekšlikumā kopspriež padomē, kur ir būtība atbrīvot no atbildības atsevišķus, atsevišķas personas, tāpēc, ka tās ir bijušas par upuri cilvēku tirzniecībai. Tāpat arī preventīvie pasākumi, to starpā iespēja izmantot, eh, nodrošināt tos pakalpojumus eh, un tos dienestus, kur var vērsties, eh, ko, ko, eh, ko, ko spēj, kur spēj vērsties vai kur var saņemt palīdzību cilvēku tiežniecības upuri, kā arī ļoti nozīmīga ir amatpersonu sagatavošana un to darbinieku, kuri uztur kontaktus ar šiem upuriem, to sagatavošanu. Tāpat arī ir jānorāda, ka priekšlikums ietver tādas jauninājumus, kā piemēram, uh, Uh, ubagošana, uh, uh, kas ir iekļaujama cilvēku tirzniecības pārkāpumos un dažādas citas juridiskas atšķirības, kādas pastāv dalībvalstīs, un šajos gadījumos, lai no tā atbrīvotos, ir jāpiemēro ekstra teritoriāla jurisdikcija. Un visbeidzot, izmeklēšanas tehniku izmantošana, kas ir pietiekami avansētas vai inovatīvas, tādas kā telefonu noklausīšanās vai banku kontu eh, naudas kustības izsakošana. Spānijas prezidentūra bija paredzējusi panākt vienāšanos padomē, tas ir izdarīts, un tagad viss ir parlamentu un Beļģijas prezidentūras rokās, lai varētu šo tekstu pilnībā pa pabeigt un lai tas būtu pār mūsu triumfu. Paldies! Un tagad Beļģijas prezidentūrai vārds Šarlota Jansona. Lūdzu. Merci. Bonjour à tous. Paldies. Labdien visiem. Un sākumā gribu pateikties Lība komitejai un FEM komitejai Bauras kundzei par ielūgumu un iesaistīties šajā seminārā, kurā varēsim iepi, iepazīstināt jūs ar Bēļģijas prezidentūras prioritātēm ciņā pret cilvēku tirdzniecību. Tas ļoti nozīmīgs jautājums un uh, direktīvas izstrāde. Uh, mēs uh, zinām, ka tas uh, Pirmajā, tas tika apstiprināts arī padomē. Mūsu pirmais solis būs uh, sākt dialogu ar Eiropas parlamentu, lai šis dialogs būtu atklāts, konstruktīvs un uh, tiktu šādā izpratnē izveidots, lai mēs uh, turpinātu strādāt un lai varētu tikt sasniegts vienošanās starp uh, abām mūsu institūcijām, lai tiesiskais ietvers cīņā pret cilvēku tirdzniecību tiktu stiprināts. Kopš 90. gadiem Beļģija aktīvi strādā, lai cīnītos pret šo kriminālo uh, norisi. Mēs uh, uh, esam iznojuši upuru aizsardzības uh, programmu. Un uh, vēl tāda kopēja uh, programma profilakse, aizsardzība un represīvās metodas, lai cīnītos pret šo fenomenu. Uh, Dažādas struktūras ir iesaistītas, dažādi iesaistītie, un visi tie, ko skar šis fenomens, uh, mm, satiekas regulāri. Prettirdzniecības uh, konference nu, tiks uh, organizēta 18. un 19. oktobrī, un tēmas mēs veidosim balstoties uz aktuāliem notikumiem, arī uz Stokholmas uh, programmu un prioritāšu sarakstu, ko apstiprināja 2009. sarakstā, eh, gadā. Un, protams, uzklausīsim visus tos, kas tieši strādā, eh, palīdz upuriem un palīdz apkarot eh, cilvēku tirdzniecību. Un izdarīsim secinājumus arī uz nākotni vērstus. Pirmās dienas tiks runāts par sadarbību policiju un tieslietu institūciju vidu, gan iekšē, gan ārēji. Un otrā diena tiks veltīta uh, jautājumiem, kas ir saistīti vairāk ar uh, profilaksi un upura aizsardzību. Pievērsīsimies vairākiem jautājumiem uh, šodien laikā. Mm, arī jautājums, kas jau ir mm, mm, ierasts, kā aizsargāt upurus, un arī īpaši soļi, kāda ir nepieciešama, lai aizsargātu upurus. Profilakses ziņā no vienas puses izskatīsim izvērtēšanas uh, kampaņas rezultāti, lai labāk, teiksim, iepazīstināt cilvēks un iedzīvotājs ar šo m, mm, problēmu, un no otras puses arī partnerattiecības ar privāto sektoru tiks izvērtēts. Nu, tas ir apmēram tas, ko darīsim nākošo sešu mēnešu laikā. Es ceru, ka nākošo sešu mēnešu laikā mēs varēsim um, spēcināt šo, stiprināt šo tiesisko ietvaru, un uh, cīnīties pret uh, cilvēku uh, tirdzniecību. Paldies! Okay. Uh, then we uh, change speed. Labi, tad tagad, uh, jā, es atvainojos, es taču varu runāt zviedru valodā, tātad Tagad mēs varam pāriet pie nākamajiem runātājiem. Mums ir viesi no Europola, Eurojust un Frontex, un lūdzu viņus tagad nākt šeit priekšā. Då fortsätter vi konferensen och... Eh... Jā, tagad turpināsim un turpināsim eh, mūsu sēdes norisi. Kā pirmajam dodu eh, Stīvam Hārvejam vārdu, viņš pārstāv Eiropolu. Sorry, I've got the small chair. I'm trying to adjust it. Es tikai pieregulēju savu sēdeklu nosaukumu, tas ir pārāk mazs priekš manis. Okay, um... Un eh, tagad eh, apsveicinot jūs, gribu sacīt, ka ir ļoti jauki atrasties šajā vidē. Un eh, gribu pateikties par uzaicinājumu Eiropolam būt šeit šī notikuma sakarā. Es centīšos eh, nerunāt pārāk ātri un runāšu samērā īsi. Eiropols ir organizācija, kas eh, nefokusē savu uzmanību galvenokārt uz likumdošanu. Mēs atbalstām dalībvalstis un eh, tāpēc mums aizstoši dalībvalsts tāda ir nacionālā likumdošana. Tāpat arī lēmumi un juridiskie instrumenti, kas norāda, par to, norāda to, kā mēs strādājam Eiropā. Mēs esam aģentūra, esam aģentūra ar īpašu fokusu uz e, izlūkošanas, e, izmeklēšanas un atvieglošanas lomu. Strādājam pārobežu līmenī. E, mēs kā organizācija un es kā eksperts e, cilvēku tirzniecības jautājumos vēlos teikt apsveicu jūsu iniciatīvas, kuras stiprina un uzlabo cīņu pret cilvēku tirsniecību. Bet es gribētu izcelt tagad dažus tradicionālākus elementus cīņā pret cilvēku tirsniecību, un tie ir saistāmi ar tradicionāliem veidiem. Nav jaunu iniciatīvu, kurās Eh, kas būtu atsauc veco koncepciju, ka var sodīt tikai tādu, ja tas ir noķerts. Mums ir tātad šie cilvēki tirgotāji, eh, jā, noķer eh, pēc izdarīt nozieguma. Tad, kad tāds ir izdarīts, ja mēs nearestējam cilvēku tirgotājus, tad mēs nespēsim mazināt šo noziedzības jomu.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 cilvēktirgotāju darbam. Cilvēktirgotāji ir noziedznieki. Ja viņi jūt, ka risks ir pārāk liels, viņi pārceļ savas darbības uz citu jomu. Un šobrīd, lai gan samērā naidīga šī vide ir, tā nav pietiekami naidīga, jo cilvēktirgotāji strādā visā Eiropas Savienībā bez pārāk lielām grūtībām. Eh, kamēr jāsaka, ka dalībvalstu pūliņi ir krietni uzlabojušies pēdējo desmit gadu laikā cīņā pret cilvēku tirzniecību, tomēr ir vēl daudz iespēju uzlaboties. Valsta eh, reaģēšana tomēr ir labāka, mēs esam vairāk valstu iesaistīšanos eh, cīņā pret cilvēku tirgotājiem, mums tagad ir jāpaceļ uz nākamo līmeni un uh, jāapzinās, kādus vēl soļus mēs varam spērt uz lielāku pārobežu sadarbību un starptautisku izmeklēšanu. Tas var notikt tikai tad, ja pastāv apziņa, ka izmeklēšana kas ir veikta eh, vietējā, reģionālā, nacionālā līmenī, var tikt turpināta un veikta citā valstī vai sadarbībā un partnerībā ar citu valsti vai citām valstīm. Tas nevienmēr ir pilnīgi skaidrs pirmajā dienā, bet pirmajā dienā vai pilnīgi noteikti pirmajā nedēļā mēs Eiropolā gribētu redzēt informāciju, kas tiek uzklāta pār cilvēku tirzniecības tīkliem un par personām, kas ir iesaistīti cilvēku tirzniecībā vai tirzniecības upuriem par tiem, kas. Eh, un lai šī informācija varētu tikt nododa Eiropolam, Interpolam, Frontex eh, un vārdus Eirojust aģentūras, kas ir izveidots, lai apkarotu pārobežu noziedzību, var darboties efektīvāk, apkarojot šīs parādības. Ja mēs vienu vienosimies par efektīvāku sadarbību, tas nozīmē, mēs varēsim arestēt vairāk cilvēktirgotājus. Un to mēs varam eh, darīt tad, ja ikviena informācija, kas ir saistām ar personām, kas ir iesaistīta cilvēktirdzniecībā, eh, tiek sniegt aģentūrām, kuras ir atbildīgas par identificēšanu, vajāšanu un nodošanu tiesai. Problēma, ar kur mēs saskaramies, ir tāda, ka Eh, pietrūkst apzināšanās sākotnējā līmenī, praktiķu vidū. Ļoti maz ir tādu, kas apzinās, ka mēs pastāvam. Mums ir jāceļ šis apziņas līmenis, ka lai citas eh, struktūras apzinātos par mūsu pastāvēšanu, mm, likumu ieviesēji E, tie, kur strādā pirmajās līnijās, varētu strādāt efektīvāk. Un es gribu apsveikt tik vienu iniciatīvu, kura e, dod iespēju izmantot īpašas izmeklēšanas tehnikas e, attiecībā uz cilvēku tirzniecības izmeklēšanu. Nu jau labu laiku cilvēku izmē, e, tirzniecība tika uzskatīta par samērā e, mistērisku noziegumu ar ļoti sarežģītu izmeklēšanu. Mēs varētu izmantot to pašu tehniku, kas tiek izmantota kibernoziegumu, e, narkotiku kontrabandas, ieroču kontrabandas gadījumos, tātad, kad var, ir, ir noklausīties telefonu sarunas, e, sekot e, naudas plūsmām, e, sekot komunikācijām. Tās ir īpašās tehnikas, kuras netiek regulāri izmantotas cilvēka tirgotāju kriminālu vajāšanā. Kāpēc cilvēku tirzniecība nav tik prioritāra kā citi noziedzības veidi, bet, ja tā būtu ar šādu pašu prioritātes līmeni, tad mēs varētu runāt par to, kā mēs varam panākt to, lai cilvēku tirzniecība, cīņa pret cilvēku tirzniecību tiktu risināta tanī pašā līmenī kā cīņa pret narkotiku kontrabandu mēs eh, tomēr, neraugoties uz visu, darām daudz vairāk nekā kādreiz, tomēr ir vēl palīdz daudz darāmā. Un kā jūs sacīju savus uzstāšanās eh, sākumā, Eiropola ir likuma ieviešanas organizācija. Mēs strādājam saistību balstoties uz likumdošanu, savu valsts nacionālo starptautisko Eiropas likumdošanu, un mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt dalību valstis. Mēs neesam īspildu vara, mēs esam atbalsta aģentūra, un da darām tik, cik mēs varam darīt. Mēs vēlamies eh, parādīt, ka mēs pārobežu līmenī varam darīt vairāk. Un sniegšu tagad vienu piemēru par likumdošanas rīku, mehānismu, kurš tiek izmantots biežāk nekā agrāk. Un Eh, tie, tās ir kopīgās izmeklēšanas brigādes. Pirms da, pāris gadiem, pirms pieciem gadiem tā bija koncepcija, šodien tā ir realitāte, aizvien vairāk dalībvalstis vēršas Eiropolā un Eirojustā ar iniciatīvām par kopīgo izmeklēšanas brigāžu veidošanu, sadarbību pār robežām. Praktiķi, kuri sadarbojas ar, ar praktiķiem citās dalībvalstīs, lai nodrošinātu to, ka viņu darbība ir efektīvāka. Ir divas šobrīd šādas brigādes, kas, eh, eh, kas ir viena strādā saistībā ar eh, apvienotās karalistes Rumānijas jautājumiem, īpaši vēršot savu uzmanību uz bērniem, kur ir iesaistīti ielu noziegumiem. Un otra Eh, kopīgā izmeklēšanas brigāde, kur es ceru, ka eh, rīt sadarbība tiks parakstīta Eirojustā starp apvienoto karalistu un Bulgāriju balstās uz Bulgārijas pilsoņu eh, tirzniecību uz apvienoto karalisti, lai veiktu kabad zādzības. Un šie noziedzības veidi ir vērsti uz īpaši lielu riska grupu uz bērniem, un mums ir divas izmeklēšanas brigādes, kuras efektīvi strādā, lai izmeklētu pārobežu noziedzību. Un es noslēgumā gribu sacīt, ka mēs darām daudz vairāk nekā agrāk, augstākā līmenī un efektīvāk. Tādējādi Nav tikai sliktās ziņas, ir arī labās. Mēs sasniedzām punktu, kurā mēs varam strādāt, ka strādājam efektīvāk, taču no mana redzes viedokļa raugoties, mums ir jārada no, naidīgāka vide, kura padarītu un kura piespiestu profesionāliem noziedzniekiem divreiz apdomāt, pirms tie iesaistās noziedzīgā aktivitātē. Un tādā veidā mēs varam darīt vairāk, lai novērstu to, ka šādi noziegumi notiek. Es apzinos, ka man nevajadzētu izplūst par pārāk daudzām jomām, un es tāpēc labprāt atbildēšu vēlāk uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Harvī kungs! Det blir möjligheter att ställa frågor i slutet av den här panelen. Ja pēc e, šīs paneļa diskusijas būs iespēja uzdot jautājumus. Tagad vārds Alē Laurelē no Eurojust. Lūdzu. Uh, thank you very, thank you very much. I'm, uh, Paldies, man ir uh, liels gods, ka esmu ielūgts uz šo ļoti būtisko semināru. Esmu Zviedrijas pārstāvis Eurojust, bet tā ir sagadīšanās, ka es esmu Zviedris, jo es šeit Esmu tāpēc, ka esmu uh, cilvēku tirzniecības komandas priekšsād... priekšsādātājs Eurojust. Un mēs uh, strādājam arī pie bērnu aizsardzības jautājumiem. Pavisam īsi uh, pastāstīšu, kādi ir Eurojust uzdevumi. Daudz no jums to jau zina. Mēs esam Eiropas tiesu sadarbības vienība Mēs uh, cieši sadarbojamies ar Eiropolu, un, kā jau Stīvs minēja, ir arī dažādas saiknes starp mūsu organizācijām. Mēs uh, skatām uh, nopietnus uh, pārobežu noziegumus un uh, strādājam galvenokārt pie uh, pārobežu noziegumiem. Mēs neesam uh, tāda atbalsta organizācija tikai, bet mēs praktiski atbalstām darbu. Mūsu funkcijas ir veicināt sadarbību starp tiesu iestādēm dalībvalstīs, bet arī trešajās valstīs. Viens no mūsu svarīgākajiem instrumentiem ir rīcības koordinēšana un uh, tiesāšanas koordinēšana iesaistītajās valstīs. Mēs ā, ļaujam cilvēkiem tikties koordinācijas sēdēs, tātad darbinieki tie, kas dalība valstīs vai Eurojust Hāgā, lai viņi varētu izdiskutēt sarežģītas lietas. Mēs esam arī ekspertīzes centrs starptautiskajā sadarbībā un Mēs organizējam sēdes, kurās eh, runājam par labāko praksi dažādās jomās. Ir pieejami ziņojumi attiecībā uz cilvēku tiesniecību, uz eh, noziegumiem par bērniem. Varbūt jūs to esat, eh, tos esat redzējuši koridorā. Un ir arī vēstkopa, kas nesen tika publicēta, un tā arī šodien ir pieejama šis informācijas materiāls. Jaunās direktīvas eh, ietekme uz Eurojust nozīmēs to, ka mums būs labākas iespējas tiesāt cilvēku tirzniecības eh, veicējus, jo te ir tagad pievienots jaunas eksploatācijas formas. Minimālie sodi uh, Tas arī ir kaut kas jauns. Bet uh, vissvarīgākais ir tas, ka jurisdikcija nebūs piesaistīta tikai uh, teritorialitātes principam vai aktīvās personības principam, bet arī pasīvās personības principam. Tas nav no direktīvas daļa, bet eiro jūs tādās lietās, kad uh, ir uh, jurisdikcijas uh, konflikti, mums ir instrumenti, lai šīs problēmas atrisinātu. Mēs varbūt izskatāmies uh, tādi um, nevainīgi, bet mēs vēršam savu skatienu uz organizēto noziedzību. Mēs pievēršamies, uh, tagad, tagad pievērsīšos mūsu darbam praktiskā līmenī. Uh, Francijas lieta 2004. gadā Francijas iestādes sāk izmeklēšanu pēc bruņotas laupīšanas, par kuru ziņoja Francijas dienvidos, ka tā ir notikusi. Viņi uh, atklāja, ka organizētās noziedzības grupa bija uh, simts sievietes piespieduši strādāt savā labā Eiropā. Uh, Bruņotā noziedzības grupa tika vērsta, tātad šī nu, laupīšana tika no, vērsta pret trim prostitūtām, un šeit bija saikne starp šo cilvēku, tātad šo sieviešu darbu un šo organizētās noziedzības grupu. Grupas vadītājs bija cietumā Bulgārijā, bet viņš spēja vadīt šo tīklu ar uh, mobilā telefona un faksa starpniecību no cietuma. Daudz šie cilvēka uh, radinieki bija uh, iesaistīti šīs organizācijas vadībā, un tas viss balstījās uz ģimenes saiknēm. Viena no sievietēm, kura bija upuris šajā bruņotajā laupīšanā, piederēja arī šai organizācijai, un uh, Ideja bija tāda, ka šī sieviete bija atbildīga par kādu šūniņu, un sievietes eh, vīriešu kārtas radinieks bija atbildīgs par vairākām šūniņām. Šis tīkls bija izplatīts eh, Francijā, Itālijā, Austrijā, Spānijā un Nīderlandē. Viņi lieto ļoti varbarbīgas metodas, lai piespiestu šīs sievietes darboties. Viņi izmantoja draudus, vardarbību un pat eh, slepkavības un arī eh, nolaupīšanas. Šīs sievietes tika transportētas eh, no vienas pilsētas uz otru, tās nekur nepalika ilgi un uh, tika uzreiz aizvests uz citu vietu, un ir viens piemērs uh, ar vienu no šīm prostitūtām. Viņa sāka strādāt tad, kad viņai bija 18 gadu, un um, pirms šis tīkls uh, tika izjaukts, viņa bija strādājusi daudzās Eiropas pilsētās, Rotterdamā, Lionā un tā tālāk. 2007. gadā bija koordinētais pasākums starp Franciju, Bulgāriju un Itāliju. Ir interesants novērojums šajā lietā. Šīs sievietes, šīs te sievietes, kas tika uh, pārvadātas, uh, tirgotas, viņas strādāja tā sauktajā legālajā prostitūcijā. Bieži vien uh, klienti to nezina, un uh, viņi arī nekad nejautā. Viņi negrib zināt, uh, viņi nezina, vai uh, tas ir noziegums, ja viņš maksā par prostitūtu, vai tā ir bijusi cilvēku tiesniecības upurs vai nē. Par to var spriest tiesa. Šīs sievietes eh, bieži vien eh, šo darbu nav izvēlējušās tāpēc, ka tās to vēlētos. Šajā gadījumā sievietes tika piespiestas nodarboties ar prostitūciju. Un ir ļoti skumi, ka tas ir jāsaka, bet eh, um, šodien Eiropā tiešām tas ir ļoti izplatīts, ka prostitūts ir cilvēktiesniecības upuri. Tikai dažas valstis cenšas apkarot seksuālo pakalpojumu pieprasījumu. rīcība notika 2007. gadā. Francija izdeva 13 uh, Eiropas arestu orderus, kas ir ļoti efektīvs instruments. Izmeklēšana parādīja, talking about the wrong this one sorry um, atvainojos 2002. līdz 2006. gadā šī noziedzīgā organizācija nopelnīja 10 miljonus eiro šādā veidā. Sievietes varēja paturēt 30% no tā, ko tās nopelnīja, ja tās uh, rīkojās tās, tā, kā tām lika un uh, labi strādāja. Šī grupa paņēma 70% eh, un organizācijas vadītājs 25%. Viņi izmantoja Western Union, lai pārvestu naudu, veikt naudas pārvedumus, un ļoti liela daļa naudas tika eh, šādā veidā pārskaitīta. Viņi izmantoja uzņēmējdarbības struktūras eh, Bulgārijā un citās valstīs, lai atmazgātu šo naudu. France issued. Francija izdeva uh, arestu orderus pret uh, trim galvenajiem cilvēkiem šajā grupā, bet bija problēma, jo uh, šie divi cilvēki sēdēja cietumā par šādiem pašiem noziegumiem Bulgārijā, un Bulgārija teica, ka nebija iespējams uh, viņus tiesāt, jo pirmais, uh, pirmais tiesas spriedums jau atbilda uh, tad, tad attiecās uz šiem noziegumiem, ko viņi atkal it kā bija pa, pastrādājuši. Tas nozīmē, ka. Assistant. Assistance. A lot of contacts, formal. Dažādi kontakti, gan formāli, gan neformāli, notika, un Eurojust organizēja koordinācijas sēdi, kā jau teicu, tas ir svarīgs instruments. Tas uh, izmeklētājiem un uh, prokuroriem ļāva tikties un diskutēt. Rezultāts bija tāds, ka Francijai izdevās šīs sēdes laikā pierādīt, ka Francijā pastrādātie nosau, noziegumi netik, nebija tie tādi paši, kā uh, tie, ko viņi bija pastrādājuši uh, Bulgārijā. Uh, un tad eh, Bulgārija pieņēma šos Eiropas arestu orders. Tas nozīmē, ka 2008. gadā divi galvenie aizdomās turētie tika nosūtīti uz Franciju. Viņi tā tad eh, tika nosūtīti pat, kamēr viņi bija cietumā eh, izciešot savu sodu Bulgārijā. 2008. gadā bija intervijas tiesā Francijā un viņiem piesprieda 2009. gadā 8 un 6 gadus. Un tagad 2010. gadā viņi ir atgriežusies Bulgārijā, lai izciestu šo te piespriesto sodu. Tas ir eh, praktiskā darba piemērs, kā strādā Eurojust, un man ir šeit informācija par kontaktiem gan šai uh, cilvēku tirzniecības apkarošanas nodaļai, gan bērnu aizsardzības nodaļai. Šeit jūs redzat saiti uz tīmekļa vietni, kur ir runa par uh, uh, bērnu aizsardzību, un to var arī atrast caur Eurojust mājaslapu. Paldies! Tack så mycket, herr Lavrell. Då lämnar vi... Jā, paldies, Lārelkungs. Tagad Anna Kristina Ahorhe no Frontex organizācijas. Paldies. Esmu Anna Kristīna Žoržā, esmu Frontex, eh, Frontex darbiniece. Eh, Un esmu pateicīga par iespēju uzstāties jūs priekšā cilvēku. Et, eh, et, tirdzniecības atkaļrošana nav, eh, neietilst mūsu sākotnējā mandātā. Bet kopš tā laika Frontex mandāts eh, galvenokārt vērsa uzmanību sadarbību starp dalību valstu eh, Schengens, eh, uz, pie Schengens āriem robežām. Tādējādi Frontex savas darbības organizēja kā kopīgās darbības riska analīze, apmācība, kā, kapacitātes veidošana, izpēt un attīstība, mazinot šo šīs pareizības. Tomēr, lai gan cilvēktiesību tirzniecība ir uzskatīta par eh, smagu organizētu noziegumu un tādajādi pēc būtības eh, eh, ar to strādā Eiropols un Nacionālās policijas aģentūras, tomēr tiek atzīts, ka šo noziegumu upuri šķērso Schengens robežu dažkārt eh, cilvēktirgotāju pavadībā, kas dod unikālu iespēju policijas aģentūrām eh, veikt pretdarbības koordinētām kopīgā veidā. Tas tika atzīts Frontex kopīgais darbībās atklājot eh, potenciālos cilvēktirdzniecības upurus. Vēl jau vairāk Eh, tas bija skaidrs rezultāts Frontex riska analīzes aktivitātēm, runājot par migrācijas spiedienu rakstur pie ārējām robežām. Un tādējādi mēs varam identificēt divas eh, savstarpēji saistītas pieejas, eh, runājot par nākotnes Frontex darbībām šajā nākotnē. Policijas iniciatīvas, ko virza padomu prezidentūra mm, dažādās formās, formātos un formos, un Frontex paša aktivitātes pēc dalībvalstu pieprasījuma. 2006. gadā Austrijas padomas prezidentūra E, vērs savu uzmanību uz cilvēku tirdzniecību un uz to, ka pietrūkst uzticamu un salīdzināmu datu šajā jomā. Tādējādi e, Frontex sadarbībā ar Eiropolu un Interpolu e, sāka gatavot pirmo rokas grāmatu sastatāmie rādītāji datu uzkrāšanai cilvēku tirdzniecības jomā. Citas iniciatīva vidū E, bija Zviedrijas prezidentūras e, ieguldītais stūrakmenis ar Stokholmas programmu un darbībām, kas ir paredzēts cīņā pret e, cilvēku tirzniecības atkarošanu. Un šī projekta laikā Polisi, policijas aģentūras Eiropol, Eirojust un Frontex kopīgi sagatavoja dokumentu par to, kā veicināt starp aģentūru sadarbību, lai apkarot šādu veidu noteikumus. Uz darbību orientētais dokuments izmanto skaidru valodu, norādot nepieciešamību sadarboties starp aģentūrām šajā politikas jomā. Tas tiek skaidrā atzīts Frontexā un šobrīd tiek formulēts un, drīzu, formulēt un drīzumā tiks ieviesti mērķtiecīgi pilotprojekti sadarbībā ar Eiropolu. Spānijas prezidentūra ir izlēmusi e, paturēt uzmanības centrā šo jautājumu, tajā pašā laikā vēršot savu uzmanību uz visvieglāk ievainojamākajām iedzīvu upuru grupām šajā jomā - nepavadītie e, nepilngadīgie. Darbības e, plāns šajā sakarā ir pieņemts ar padomu secinājumiem veidojot eh, apziņas celšanas kampaņu šajā jomā. Komiteja operatīvai sadarbībai iekšējas drošības jautājumos jeb hozīt, kā arī padome jau apsprieda Madrid ziņojuma rekomendācijas, kas ir eh, plaši balstīts uz Eiropols draudu un risku analīzes eh, produktiem, kas skaidru lomu piešķir Frontex samrunājot par atbildību, lai novērstu eh, cilvēku tirzniecību pie ārējām robežām. Un visbeidzot, E, tuvojušās Bēļģijas prezidentūra turpinās vērst savu uzmanību uz Zviedrijas e, uz darbību orientētā dokumentu ieviešanā un veltīs 2010. E, gada oktobrī paredzēto pret cilvēku tirzniecības dienu šiem jautājumam Eiropā. Frontox atbalsta gan Bēļģijas prezidentūru, gan tās partneri CIP, gatavojot un ieviešot šo uh, nozīmīgo pasākumu, kura uzmanības centrā ir ļoti nozīmīgie eh, uzmanības celš, eh, apziņas celšanas pasākumi. Eh, Frontex iekšējās aktivitātes virzā policijas iniciatīvas, kas ir paredzētas, lai varētu tā darboties maksimāli efektīvā veidā. Un pieturoties pie šī doma pavadiena, Frontex riska analīze veido pilotu projektus, kas paredz eh, pamat rekomendācijas rokas grāmatai sastatāmajiem rādītājiem eh, cilvēku tirzniecības eh, dātu uzkrāšanai. 2008. gadā sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropolu un starptautisko organizāciju darbību Eh, kopums ar dalību valstu rādītājiem datu uzkrāšanai ir izveidots, un sākotnējais projekts tika turpināts 2009. gadā, un tas deva sekojošus rezultātus. Šablons galvenajiem indikatoriem ikgadējai cilvēku tirzniecības gadu uzkrāšanai, eh, cilvēku eh, datu uzkrāšanas šablons kopīgiem operācijām, aktualizēts kopēji, kopatēls situācijai un uzlabot informācijas apmaiņa ar Eiropolu un starptautiskajām organizācijām. Tomēr galvenais rezultāts ir risku profilu upuriem cilvēku tirzniecībā, kas ir balstīta uz sastatāmu datu uzkrāšanu 27 dalībvalstīs un aptver 2008. gadu. Tas sniedz kopainu situācijai, cilvēku e, tirzniecības situācijai Eiropas Savienības dalībvalstīs. E, Cita starpā tas norāda arī galvenās pilsonības, kas e, var kļūt par upuriem cilvēku tirzniecība Eiropas Savienībā un skaidri norāda, kurās valstīs uh, lielākā eh, daļa upuru tiek identificētas. Tomēr tas arī parāda to, ka Eiropas Savienība vēl aizvien saskaras ar lielām grūtībām, lai varētu veidot sastatāmas definīcijas nacionālā līmenī, kas varētu novest vai nu pie dubultas uzskaites vai parādības izlaišanas rodas lok, tādā veidā sagrozot kopā. Nu, tomēr šis produkts būs ļoti noderīgs policijas aģentūrām Eiropas Savienībā, jo tas veido Eh, profilus eh, cilvēku tirgotājiem. Šādi profili ir pamats eh, apziņas celšanai, sniedzot nozīmīgu pamatinformāciju pirmās un pir kārtas amatpersonām. Pirmās kārtas amatpersonas ir vissvarīgākie, jo tie ir tie, kur var palīdzēt potenciālajiem vai esošajiem cilvēku tirzniecības upuriem atkarībā no tā, vai tie iebrauc vai izbrauc no Schengenas zonas. Attiecīgajā saistītajā jomā Frontex veido specializētas apmācības aktiv aktivitātes, kas ir paredzētas, lai aizsargātu upurus, un dalībvalstīm ir jānodrošina regulāra apmācība amatpersonām, kurām Eh, ir iespēja nonākt kontaktā ar upuriem, potenciāliem upuriem, ieskaitot eh, robežsārgus, eh, policijas amatpersonas un arī Frontex ciešā sadarbība ar CEPOL ir iecerējusi risināt šos jautājumus. Un arī es vēlos uh, norādīt, ka 2010. gada februārī komisija ir piedāvājusi Frontex regulējumu pārskatīšanu. Tas ir, ko koplēmu procesā tiks apspriests šeit parlamentā un diskusijas notiks padomē. Un es arī gribētu norādīt uh, vienu svarīgu jautājumu, kas ir saistīts ar cilvēku uh, tirzniecības jautājumu. Kā jūs zināt, Frontex šobrīd uh, nevar apstrādāt personas datus. Tomēr, to jau sacīja kolēģis no Eiropola, cik svarīgi ir informācijas apmaiņa tīpaši cilvēku tirzniecības jomā. Un tad, kad tiek noteikti potenciālie tirzniecības upuri vai cilvēku tirgotāji pie ārējas robežas, tad būtu ļoti nozīmīgi no sadarbības aģentūru eh, puses eh, Eiropol, Eirojust, eh, Frontex un arī pol nacionālajiem policijas organizācijām, lai tās varētu būt pie šādiem datiem, kas tiktu uzkrāti Frontex operāciju laikā. Tādējādi apspriezot šo jautājumu Eiropas parlamentā. Es gribētu lūgt paturēt prātā to, ka Frontexam ir nepieciešami šie dati saviem mērķiem, lai tas varētu veidot labāk virzītas kopīgās operācijas, bet neizmantotu eh, to nekādiem krimināla izmeklēšanas mērķiem vai uzkrāto datu bāzēs. Frontex ir nepieciešama kompetence nodot šos datus kompetentām Eiropas un nacionālajām lēmējiestādēm, kuras eh, veiktu pēc darbu runājot pār investīciju, eh, izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu. Paldies par uzmanību. Tack så mycket. Det har varit väldigt intressant att lyssna på er från... Eh, Paldies. Tas bija ļoti interesanti un uh, mēs ar lielu uh, interesi uzklausījām visu runātāju teikto šajā sarunu raundā. Un tagad uh, mēs varēsim mm, izmantot laiku uzdot jautājumus un uh, atbildēt uz tiem. Uh, lūdzu. Uh, kas uzdod jautājumus, ievērojiet laika limitu divas minūtes. Anna Gomeša kundze, lūdzu. Thank you. Paldies, liels paldies. Paldies par šo iniciatīvu ielūgt šos ekspertus uh, mūsu divu komiteju kopīgajā sēdē. Gribētu pajautāt visiem no mūsu runātājiem, uh, Vai jūs zināt, vai kāda ievainojuma cilvēku grupa, es šeit runāju par um, zīdaiņiem. Zīdaiņi bieži vien ir cilvēku tirzniecības upuri, to aizsadzot ar uh, legālu instrumentu, proti starptautisko uh, adopcijas mehānismu. Uh, Vai jums ir šādas lietas bijušas, kāds būtu vērsts jūs uzmanību šādām lietām? Āvī kungs, Hārvī kungs minēja uh, šādas nolīgums ar apvienoto karalistu, Rumāniju, Bulgāriju. Es domāju, ka tas skar uh, dažādas valstis. Un es gribētu zināt, vai jums tiešām būtu kaut kas sakāms par šo aspektu. Tā kā mums šeit ir darīšana ar organizēto noziedzību, ar organizētās noziedzības grupām, jeb tīkliem, kas ļoti labi prot pielāgoties riskiem un eh, prot eh, meklēt sev legālu instrumentu aizsegu savām nelegālajām darbībām. Kas tad notiek ar šo mehānismu? Un vēl gribētu pajautāt, iepriekšējā panelī eh, tika norādīta atsauca uz to, ka direktīvā vajadzētu iekļaut eh, šo te ekstrateritoriālo jurisdikciju. Mēs zinām, ka ir tādas lietas, kur Eiropieši ir iesaistīti uh, cilvēku tirzniecības mēģinājumos uh, tātad ievest bērnus no citām uh, tātad no trešajām valstīm eh, bija nedaudz nesen arī šī Amerikas lieta, un tad bija Zojas lieta Čadā. Tātad eh, tie nebija bāreņi. Vai jūs esat dzirdējuši kaut ko, vai šie cilvēki ir sodīti par to, ka viņi ir bijuši iesaistīti šādos tīklojumos? Vai jū, kāds no jums varētu komentēt šos jautājumus? Jā, es gribētu uzdot vairākus jautājumus. Un es būtu priecīgi, ja jūs varētu uh, atdot, dot man atbildi uz jautājumu. Bet jums ir uh, tikai divas minūtes laiks uh, Kostas kundz nākošā runātāja. Paldies! Eh, paldies par. Eh, paldies runātājiem par eh, teikto. Uzdošu trīs jautājumus. Pirmais jautājums. Vai jūs piekrītat domai, ka nākošais solis pēc tam, kad šī direktīva būs pieņemta un tiks ieviesta, ir tas, lai 2002. gada lēmums par uzturēšanās tiesībām tiktu harmonizēts, jo tas jau ir nozīmīgi lai varētu atbalstīt upurus. Un tam vajadzētu tikt saskaņotam, citādi tas patiesi nefunkcionē. Un Itālijā, piemēram, tiek uh, konstatēts, ka nacionālās, bet arī uh, Eiropas institūcijas uh, sadarbojas un to aktīvi dara ar nevalstiskajām organizācijām NPO. Kāda ir uh, NVO aktīvā loma iepriekšējos gados, um, ja mēs runājam par personu uzņemšanu, integrāciju, sadarbību ar dažādām institūcijām un atbalsts arī atpakaļ atgriešanas procesos? Tas ir jautājums drīzāk komisijai. Jūs runājat arī par tādiem nopietniem instrumentiem un divus vēlos īpaši uzsvērt. Itālijā, diemžēl, ir samazinājies um, aizturēšana, arestu skaits. Praktiski nemaz nekas netiek runāts par interneta uh, noziedzību, bet tas arī ir tāds uh, fenomens, uh, kas ir organizētā līmenī jau pacēlēs. Es gribētu dzirdēt jūsu atbildi un domāju, ka tā varētu būt tāda nozīmīga joma, kurā strādāt. Paldies! Då lämnar jag ordet till fru Cornelia Ernst. Jā. Jā, tagad nākošā runātāja Kornelija Ernst. Pirmais jautājums Frontex pārstāvē. Pirmkārt, gribu teikt, ka acīm redzot ļoti skaidri jānošķir cilvēku tirdzniecība proti atsaucoties uz otro pantu, kāds mums šeit ir projektā, kur patiesi runa iet par to, ka eksploatācijas, vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas, piespiešanas un citu negatīvu uh, darbību uh, rezultātā nu, uh, ir tāda. Uh, piespiedu darbību veicam, bet vai tas pats ir uh, saistāms ar nelegālo migrāciju, jūs tā teicāt, bet es domāju, ka ir liela atšķirība starp nelegālo migrāciju un uh, cilvēku nelegālu ieviešanu un cilvēku tirdzniecību. Kā jūs, teiksim, uh, eh, rīkoties šajās atšķirīgajās uh, darbības jomās? Un nākošais - ubagošana. Šeit mm, pie ubagošanas var ļoti daudz lietas um, nosaukt, bet es, uh, nu, ko lai, ko lai dara, ja bērniem uh, liek un izmantojot arī eh, vecākus liek eh, iesaistīties eh, ubagošanā. Kā to var apkarot? Ja tas šeit ir tā pamatot pieminēts kā eksploatācija, tad kā to var apkarot, kā var sūdīt par to? Manuprāt, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet, protams, ka šī problēma ir tāda, kur apzināmies. Fru Brita Thomsen, varsågod. Tagad Brita Tomsons. Uh, Liels paldies un paldies arī par prezentācijām. Es gribētu aplūkot pakalpojumu pieprasījumu pusi. Iepriekšējā panelī bija runa par tādu kā kategorizāciju šiem pakalpojumiem, un tad tos varētu klasificēt kā kriminālu noziegumus. Uh, Laurel kungs no Eurojās jūs teica, un jautājums ir jums, jūs teicāt, ka būs ļoti sarežģīti uh, padarīt par noziedzniekiem uh, prostitūcijas klientus, ja klienti nejautā par to, vai šīs prostitūts ir cilvēktiesniecības upuri vai nē, bet pat tā, tas taču arī viņus uh, neatturēs eh, izmantot šos pakalpojumus, jo mēs eh, daudzos eksperimentos mūsu valstī Dānijā esam redzējuši, ka klientiem saka, ka šīs sievietes ir cilvēku izniecības upuri, un klients saka, man viena alga. Un eh, esmu arī pētījusi sarkano luktu rajonu Amsterdamā un visu šo te nozari, un izskatās, ka uh, tas nekādā ziņā nekavē cilvēku tirzniecību tieši pretēji. Uh, Tātad, kā jums liekas, kā varētu veidot likumdošanu, lai varētu kriminalizēt uh, šos te klientus uh, legālās prostitūcijas ietveros? Jo vairākumā gadījumu, vairākumā valstu šit, šī situācija tieši tāda ir. Par uh, eh, Papaniku Lau. Papaniku Lau kungs, lūdzu. Sirsnīgs paldies! Jā, es arī gribu pateikties par šo ļoti interesantu informāciju, ko jūs mums sniedzāt. Mums tas ļoti palīdz. Tad mums rodas tāds pilnīgāks pārskats par situāciju, jo problēma patiesi ir ļoti nopietna. Un šodien tieši šodien tiek publicēts ANO pētījums kas aptver 155 valstis. Un par to gribu uzdot jautājumu. Tas tāds plašāks nekā uh, tas, par ko stāstīja kolēģi. Tā tad uh, šeit tiek runāts par uh, sekojošo. Spriedumi uh, lielākajā daļā šo minēto valstu uh, situācija tāda, ka 100 tūkstoši cilvēku uh, iedzīvotājiem vidēji ir pusotra sprieduma. Nu, tad kā tad mēs varētu intensīvāk darboties un kā varētu tādus papildu mehānismus radīt, lai apkarotu problēmas? Vai tas ir saistīts ar struktūrām vai struktūrām dalībvalstīs Eiropā, jeb vai uh, mums. Uh, varētu, teiksim, tādu politiskāku, izteiktāku gribu uh, izrādīt, vai mēs šeit kaut kā redzam, ka pieklidojam. Un mēs, kolēģi Nacionālajā parlamentā, varbūt, ka šis uh, problēmas aspekts būtu vēl tā vairāk jāizcer. Sirsnīgs paldies! Herr Brons, ordet ir ditt. Brons kungs. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsādātājs kundze. Cilvēku tirzniecība tiek skatīt savādāk nekā parasta ekonomiskā aktivitāte, un tā ir ekstrēma forma, uh, moderniem kapitālismam. Šeit cilvēks ir objekts, uh, tāpat kā kapitālismā, un cilvēks tiek skatīts tikai kā ekonomikas resurss. Patiesībā modernais uh, kapitālisms pieņem darbā un atlaiž cilvēkus bez nekādas līdzjūtības, tieši tāpat kā to dara cilvēku tirzgotāji. Nelegāla uh, cilvēku tirgošana, legāla imigrācija, uh, un uh, ražošanas pārvietošanu uz citām valstīm, kuru darbspēks ir lētāks, tas ir viens un tas pats fenomens. Manuprāt, uh, cilvēku tirzniecība šaurā izpratnē uh, plaukst uh, zināmā klimatā, un mums jāmaina šis klimats, lai to nu aizkavētu. Viena no runātājām no Frontex, ja nemaldos, teica, ka uh, konkrētas valstis tiek noteikts kā tādas, kurās, no kurām nāk daudzi upuri. Uh, Un es pieņemu, ka tās varētu būt valsts, kur ir zemes algas, kas parāda, cik uh, sarežģīti ir, ja vienā tāda darba tirgu ir dažādi algu līmeņi. Un man interesē, vai uh, upuru vidū ir arī uh, konkrēts sabiedrības grupas, kas ir visskartākās. Un man šķiet interesanti, ka liekas, ka Schengenas nolīgums, jo īpaši robežu nojaukšana ir veicinājušies cilvēku tirsniecību. Paldies! Fru Edith Bauer. Edith Bauer, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies par šo iespēju. Gribētu pateikties jums arī par jūsu prezentācijām. Protams, ka man ir daudz jautājumu. Es gribētu uzdot tikai trīs īsus jautājumus. Kādas ir tagadējās aplēses par uh, cilvēku tiesniecības apjomiem Eiropā? Uh, Es gribētu vairāk uzzināt uh, par jaunajām tendencēm, vai ir kaut kādas jaunas tendences cilvēku tirzniecībā. Jo pagājušreiz, kad mēs skatījām šo jautājumu, tad tendence bija tāda, ka cilvēku tirzniecība darba tirgu bija pastiprinājusies current, current. Kāda ir tagadējā situācija? Mans trešais jautājums attiecas uz cilvēktiesniecību Eiropas Savienības ietvaros, kāds šeit ir apjoms, kādi, kādas ir aplēses un kādi ir tirzniecības ceļi vai veidi Eiropas Savienības ietvaros, jo man ir sajūta, ka Visi mūsu pūliņi vēršas, eh, lai apkarotu cilvēku tirzniecību no trešajām valstīm, un mēs varbūt mazāk pievēršamies cilvēku tirzniecībai Eiropas Savienības ietveros. Paldies jau iepriekš par jūsu atbildēm. Tack så mycket. Och så sista frågan då till fru eh, Jimens. Jā, es gribētu arī pēdējo jautājumu uh, Uh, kā, respektīvi pabeigt jautājumu kārtu, dot vārdu pēdējai runātājai Jimenses kundzei. Tā tad uh, sākumā paldies par jūsu stāstiem, kas ir ļoti nozīmīgi. Un uh, attiecībā uz uh, upura aizsardzības programmu ar to strādājam. Un e, šādai aizsardzībai ir jābūt atzītai. Šajā orderī e, par spīti tām, kā jau upura aizsardzība ir direktīva sagatavota, pie kuras mēs strādājam, kurai mēs sakojam, es sev uzdod jautājumu, vai būtu, vai šajā motīva izklātā šā, par attiecībā uz e, Eiropas protekcijas orderi, aizsargāšanas orderi kas ir paredzēts upura aizsardzībai. Mans konkrētais jautājums ir, vai jūs domājat, ka tik tiešām ar šo direktīvu var tikt upurs aiz, aizsargāts un vai ir vienmēr agresors identificēts? Un tad, kad mēs runājam par organizēto noziedzību nevienmēr mums ir identificēts agresors. Vai jūs nedomājat, ka būtu, e, būtu noderīgi, lai arī šādi nevienmēr identificēto agresoru upuri būtu iekļaut direktīvas ietvaros? E, Paldies par šo visiem šiem labajiem jautājumiem. Un pirms mēs dodam vārdu panelim, arī man ir jautājums. Es gribētu zināt, kā jūsuprāt, mēs varētu veidot labāku datu uz uzkrāšanu Eiropas Savienības līmenī un vispirms un arī pasaules līmenī, jo, lai mēs kaut ko varētu īstenot, mūsu datiem ir jābūt labākiem. Mums ir jāsaprot, kas notiek dalību valstīs. Un komentārs Frontex pārstāvē. Jūs runājāt par amatpersonu un apmācību un izglītošanu. Un vai šajā apmācībā tiks iekļautā sieviešu un bērnu perspektīva, jo ir tik daudz sieviešu un bērnu, kas ir par upuru cilvēku tirzniecībai, ka eh, šis jautājums ir īpaši jāpasvītro lūk. Un tagad es došu vārdu paneļu dalībniekiem katram, lai tie atbildētu uz jautājumiem. Es sākšu ar Laurel kungu no Eirojust. Jā, paldies! Es eh, izmantošu iespēju atbildēt zviedru valodā, jo es klausījos Zviedrijas, eh, zviedriski uzdotos jautājumus. Es sākšu ar pēdējo uzdoto jautājumu. Dotā, ne... Tā tad Eiropols var apkopot datus tad, kad dati ir attiecināti uz izmeklēšanas stadiju. Un dalību valstis arī līdz Eiropolam novada savus datus, cik tālu vien ir iespējams. Tātad Eiropols ir tāds viņu instrumentu uh, kopums, un tas ir ļoti labs. Bieži vien par to arī tiek runāts. Ir arī uh, datu analīzes grupa, kas ļoti veiksmīgi Eiropa lietvaros strādā. Mēs Eirojust institūcijā uh, nolēmām apkopot datus par, no dalību valstīm par eh, krimināllietām. Un tas arī varētu būt tāds ļoti efektīvs līdzeklis, kā cīnīties pret noziedzību. Par jautājumiem, kas tika uzdoti par adopciju. Cik tālu zinu, tad nav bijuši tādi gadījumi, kad adopcija būtu izmantota kā iemesls, lai uh, um, veiktu tirdzniecību, uh, izmantojot bērnus, bērnu uh, tirdzniecību. Ir nepieciešama likumdošana, kas vienkāršotu mūsu darbību. Piemēram, uzturēšanās atļauju dažkārt uh, Izsniedzot, uh, dažkārt tiek izmantots, uh, ka ir uh, dažādas prasības un līdz ar to ir bijuši gadījumi, kad personas ir pārvietotas no vienas valsts uz citu. Un tagad jautājumi, kas man tika uzdot un kas tika saistīti ar pieprasījumu. Tātad, ja soda personas, kas pērk seksuālos pakalpojumus no personas, kas ir uh, cilvēktirdzniecības upurs un var pierādīt, ka šī persona, kas ir pirkus šo pakalpojumu, to ir zinājusi, tad persona var sodīt. Un mēs runājam arī ar prokuroriem un diskutējam ar viņiem tajās valstīs, kur ir šāda likumdošana. Un prokurori ir ļoti, ļoti lepni, ka ir tāda likumdošana, un tad, kad es jautāju, cik tad personas ir sodītas, tad atbildi ir neviens. Tātad, nu, jautājums ir par šīs likumdošanas izmantošanu. Runājot par legālo uh, prostitūciju, liekas, uh, varētu būt uh, savukārt pozitīva efekta. Dažādās valstīs 80% no sievietēm, kas strādā legālajā prostitūcijā, ir tirdzniecības upuri. Tātad divas sievietes no desmit tikai uh, tās nav tikušas. Uh, Uh, nav bijušas upuri cilvēku tirdzniecībai. Nu, personīgā kārtā uh, Un es eh, negribu runāt kā eiro jūs pārstāvs, bet gribu uzstāties personīgi un teikt, eh, tīri no mana skatījuma, manuprāt, vajadzētu šo uh, seksuālo uh, pakalpojumu pirkšanas kriminalizāciju varētu būt viens solis, bet nu vēl jāizvērto šis. Par um, upuru uh, aizsardzību. Nevar teikt jums vairāk. If videi uh, detaļa, bet nu, ir ļoti nozīmīgi, lai šāda aizsardzība būtu iespējama un identiska visās uh, valstīs, jo tad tā varētu tikt uh, harmonizēta un izmantota plašāk. Paldies! Nākošais runātājs Harvikungs. Okay, every... Ceru, ka es esmu pierakstījis visus jautājumus pareizā kārtībā par bērniem runāģiem. Par ir ļoti daudz eh, izmeklēšanu pārtiecībā sievietēm vēlīnā grūtniecības stadijā ar eh, nolūku pēc tam no viņām izņemt jaundzimušo bērnu. Tā nav galvenā, eh, tas nav galvenais cilvēku tiešniecības veids, bet tāds pārstāv. Ir ir tādi pāri, kuri nevēlas iet cauri visai adopcijas sistēmai, un tādā veidā tie var ietaupīt daudz naudas, lai tiktu piekārotā bērna. Un ļoti bieži cilvēku tirgotāji balstās uz atsevišķu par vieglu uh, ievainojamību. Tomēr šis nav galvenais cilvēku tirzniecības veids Eiropas Savienībā. Eh, c tālāk. Uh, likumu harmonizē, harmonizēšana un atšķirības attiecībā uz eh, cilvēku tirzniecību. Eiropas Savienība cilvēku tirgotājiem ir ienesīgs tirgus, kurā ir vismazākais risks. Tātad mēs nesam izveidojuši šādu naidīgu vidi katrā dalību valstī ļoti bieži to pavada attiecīgas likumdošanas trūkums vai tādas likumdošanas, kas ir vērsta pret eh, galveniem jautājumiem. Dialogs ar NVO, tas ir eh, ārkārtīgi būtisks. Es esmu strādājis eh, policijas struktūrās 30 gadus. Izmeklēšana un noziedznieku vajāšana nevar notikt izolācijā no pilsoniskās sabiedrības un NVO policijas aģentūras nevar paveikt visu vienas pašas. Mums ir nepieciešama sadarbība ar citām aģentūrām institūcijām. Mana pieredze rāda to, ka pret cilvēku tirzniecības eh, vienības ļoti efektīvi sadarbojas ar NVO vai nu formāli eh, eh, ar nodomu protokoliem, ar cita veida sadarbību tālāk kā mēs e, īstenojam šo darbu, tas ir saistāms ar datapstrādi, ar upuraizsardzību internets, kā veids e, cilvēku tirzniecības e, cil, cil, cilvēku tirzniecības veids. Šeit tas ir atkarīgs no pārtverto komunikāciju satura. Ļoti bieži uh, E, tas ir atkarīgs no tā, kādā formātā dati tiek nosūtīti internetā, un internets šeit ietilpst. Mēs nevaram ignorēt interneta kā saziņas līdzekļa nozīmē. Mēs tad būtu ļoti tuvredzīgi. runājot eh, un saistot šo jautājumu ar eh, kibernoziedzību. Mums ir nepieciešama pieredze no kibernoziedzības eh, apkarošanas vides. Un mums ir jānovelk skaidra līnija starp eh, cilvēktirniecību un legālās imigrācijas atvieglošanu. Tomēr mums šādu skaidru līniju novilkt ļoti grūti. Un es eh, nonāku pie nākamā jautājuma. Jums ir jāapzinās, eh, ka šāda cilvēktirniecība pastāv strādājot uz robežām. Es jau, jau pirmīt tika runāts par robeža apsardzes personāla sagatavošanu un izglītošanu. Viņi saskars ar šādām situācijām un esmu pārliecināts, ka dalībvalstīs pastāv plaša izpratne par tiem draudiem, e, ko rada noziedzīgās grupas, kuras mēģina panākt šo imigrantu Eh, nonākšana valstīs, ubagošana nākamais jautājums. Un vecāka atbildība tika pieminēta šeit. Kā piemērs eh, izmeklēšanai grupā, kas strādā starp eh, apvienoto karalistu un Rumāniju. Un šo jautājumu uzdeva apvienotās karalistes kolēģis par ļoti viegli ievainojumām grupām vecāki ir iesaistīti bērnu eh, tirdzniecībā, viņi dažkārt saņem komisijas maksājumu vai eh, vecāki paši tiek ies, ir šie cilvēki tirgotāji. Un jūs varat iedomāties, ar kādām grūtībām šeit mēs saskaramies, lai gūtu to apstiprinājumu no bērna upura, kāda izmantotāji ir viņa vecāki kurš bērns eh, liecinās pret saviem vecākiem, pat tad, ja ir kāda neatkarības sajūta, arī tad. Bērni ir zem zināma spiediena. Eh, un Pagājušajā gadā apvienoties karalistēs mēs piedalījāmies, es piedalījos līdzīgā operācijā, šeit, tur bija iesaistīta meitene, kas bija identificēta kā potenciāli cilvēku tirzniecības upurs. Un e, Eh, viņa bija ievietota aizturēšanas centrā, no kur viņa sasēja kopā palāguši un, izlē, un izkāpa otrā stāvu logu, lai varētu nokļūt atpakaļ pie eh, saviem cilvēku tirgotājiem. Tas bija eh, un bērni, kas ir par upuri ģimenes īstenotai tirdzniecībai, ir labs piemērs šādiem aspektiem. Tālāk pieprasījuma puse. Es nevaru pārāk daudz šeit piekrist Eh, pieskarties. Eh, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet eh, kriminalizēt seksa pirkšanu ir viens no labiem piemēriem, un tomēr ļoti sarežģīts policijai. In, in every area of, um, of enforcement and, uh, and prosecution, judiciary. Um, an awful lot of time and effort is placed. Un tāpat arī mums ir jādomā par eh, to, ka ļoti bieži upuri neliecina pret eh, cilvēku tirgotājiem. Yeah, uh, okay. um, of... Tālāk. Uh, upuri uz ekonomisku Eh, kā ekonomisku resursu devēji pašreizējā ekonomiskajā vidē. Mēs saskaramies ar ļoti nozīmīgu problēmu. Tālāk problēmātiskas iedzīvotāju grupas. Pirms eh, pieciem gadiem varēja Eiropas Savienībā skārtē, varēja savu būtiņas, kāda ir upuru uh, Eh, upuru kustību. Šobrīd tas vairs nav eh, spēkā. Ir paplašināsies Schengens tāpa, kas ir atvieglojis, eh, atvieglojis darbību cilvēku tirgotājiem. Mēs arī varam, nevaram tik konkrēti pateikt, ka lielākā daļa upuru nāk no šī reģiona vai šīs valsts. we have UK nationals. Mums ir Britu pilsoņi, kas pārdod Britu pilsoņus uz Skandināviju. Tās šajā gadījumā ir sievietes ar universitātes izglītību, kuras ir pārliecināts par Eh, savām spējām cilvēki tirgotāji atrod upuru vājās vietas un izmanto. Jā, es saprotu, ka man ir jābeidz. Thank you. Paldies. Paldies par atbildēm. Un tagad vārds Jorgas kundzei arī atbildēt uz jautājumiem, lūdzu. Es redzu, ka mēs jau esam iekavējuši. Es izteikšos ļoti īsi Frontex strādā tikai saistībā ar robežu jautājumiem, tāpēc nepievērsīšos izmeklēšanas un tendenci jautājumiem. Ir svarīgs jautājums, proti, vai mēs varam nošķirt uh, cilvēku tirzniecību un nelegālo imigrāciju. Kā jau kolēģis teica, šeit nav tādas skaidras robežas. Protams, ka cilvēku tirzniecība uh, būs uh, arī iekļaut šajā nelegālās migrācijas eh, koncepcijā, jo tie cilvēki, kas eh, ir cilvēktiesniecības upuri, eh, viņi, protams, arī pārvietojas pāri robežām, un viņi ne, nedara to ar attiecīgiem dokumentiem un tā tālāk. Es domāju, ka likumdošanas nozīme galvenokārt ir aizsargāt cilvēkus, kuri varētu kļūt par uh, cilvēku tirzniecības upuriem. Piemēram, ja viņi varētu saņemt uh, uzturēšanās atļauju, tad, kad ir atklāts, ka viņi ir upuri. Ir viens ļoti svarīgs jautājums, kas ir apmācība un apziņas veicināšana uh, robežu apsardzes darbinieku starpā, lai viņi atpazītu pēc iespējas uh, drīzāk, ka šis cilvēks, kas ir viņu priekšā, ir cilvēktiesniecības uh, upuris. Tas nav vienkārši uzdevums, eh, veicot eh, robežu kontroli uz ārējām robežām. Katras personas pārbaudē ir ierobežots laiks, un tas nav vienkārši, jo īpaši pirmās pozīcijas kontrolē eh, atklāt, ka tas ir cilvēktiesniecības upurs. Tātad šo te robežu sargu apmācība ir ļoti būtiska, lai viņi saņemtu pēc iespējas vairāk informācijas. Uh, Šeit ir jāredz, kāda ir cilvēku uzvedība, kāda, kā ir, ja ir viens cilvēks, uh, ka viņš varētu būt cilvēktiesniecības upuris, uh, lai robežsarga atpazītu signālus un varētu veikt pamatīgāku izmeklēšanu, lai konstatētu, vai tiešām aizdoms apstiprinās un cilvēks ir cilvēktiesniecības upuris. Protams, ka apmācība pievērsīsies galvenokārt cilvēkiem, kas uh, visiespējamāk uh, varētu būt cilvēktiesības upuri un uh, nepilngadīgie, kas ceļo vieni. Tas ir, tā ir grupa, kas tiek apspriesta dažādos līmeņos. Spānijas prezidentūra iekļāva to savā programmā, un Frontex jau arī ir lūgts sniegt īpašu apmācību attiecībā uz um, nepilngadīgiem, kas ceļo vieni. Uh, Un tā ir sarežģīta situācija kontrolējot ārējās robežas, un es piekrītu kolēģim tajā, ko viņš teica par uh, teritorijas jautājumiem. Kaut gan mēs, protams, tās nevaram kontrolēt tātad uh, lietām, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Jā, paldies! Sirsnīgs paldies! mūsu, mūsu pirmās daļas runātājiem, tādēļ pievērsīsimies uzreiz mūsu sēdz otrai daļai, un prezidijā nomainīsies runātāji FRA, ILO un Eiropas padomas pārstāvis lūdzu ierasties prezidijā. till eh, Bauer att hon får vara ordförande. Nu? No, it is the next one, because it is the next one.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 Thank you very much. We proceed. Liels paldies. Tagad pāriesim pie otrā paneļa par to, cik svarīgi ir informācijas vākšana prevencijas uh, un apkarošanas darbā un monitorējot uh, tirzniecības apkarošanas politikas. Un tagad gribētu uzreiz dot vārdu uh, pamatiesību aģentūras pārstāvim Jānis Dimitra Kopolus. Paldies! Nu, Lielas paldies! Paldies par uzaicinājumu uz pamat, pamatiesību aģentūrai piedalīties šajā ļoti svarīgajā seminārā. Dāmas un kungi, galvenais mērķis pamatiesība aģentūrai ir sniegt palīdzību institūcijām un Eiropas Savienības dalībvalstīm pamatiesību jautājumus tādos kā cilvēkties. Cilvēktirdzniecības apkarošana un modernās tirdzniecības apkarošana cilvēktiesību nodrošināšana. Aģentūra tika izvietota 2007. gadā un sāk strādāt lai veiktu pētījumus un varētu palīdzēt apkarot cilvēku tirzniecību. Un e, e, bija paredzēta, lai varētu identificēt visdrošākos Eiropas Savienības pieejamos datus. Runājot par cilvēku tirzniecību apkarošanu, tie rādītāji, ko izveidoja aģentūra, at, at, aptver četrus jautājumus - konkrētu upuru identifikāciju, upuru aizsardzību, eh, Eh, noziedznieku vajāšanu un vajāša, eh, cilvēku tirzniecības vajāšanu. Ziņojumā par bērnu tirzniecību Eiropas Savienībā, kas tika publicēts eh, pagājušā gada jūlijā, šī ziņojuma kopijas dažas ir pieejamas ārpusē, bet es gribētu tagad mazliet to raksturot, runājot par upuru identifikāciju. Uh, ir ļoti nozīmīgs datu uzkrāšanas mehānisms, kas ir balstīts uz visaptvarošu definīciju e, cilvēka e, tirzniecībai, e, tā izskaitā cilvēka tirzniecības seksuālajai ekonomiskajai eksploatācijai, piespiedu laulībām, bērnu adopcijai, orgānu tirzniecībai un tā tālāk. Un tikai Atsevišķās dalībvalstīs ir izveidoti datu uzkrāšanas mehānismi, savukārt tikai trīs dalībvalstis tos veido papildus. Atsevišķi dati e, cilvēku tirsniecībā tos uzkrāja policijas un robežu sārdze vairākās dalībvalstīs. Otrais rādītājs attiecas uz paš. Uh, uh, Eh, bērnu skaitu, kas ir identificēti kā upuri uz vienu dalību valsti, kas šeit tiek sadalīti pēc eh, dzimuma, vecuma, eh, izcelsmes valsts un citiem rādītājiem. Tāpat arī cilvēku tirdzniecība, kas pārklājas ar citām nelegālām aktivitātēm, kā piemēram kontrabanda vai pro, prostitūcija, padara šo jautājumu risināšanu ļoti sarežģītu. Un papildus tam Eiropā savā ziņojumā ir norādījusi galvenās cilvēku tirdzniecības formas tādas kā mm, eksplo, darba eksploatācija vai citi eksploatācijas veidi, un ir atsevišķi gadījumi, kad e, šāds e, e, cilvēku tirzniecība darba nolūkos notiek ar īpašu paverdzināšanas paveidu. Piemēram, Starp 2009. gada aprīli septembri ir identificēti 347 cilvēktirdzniecības upuri, no tiem 74 eh, popur, eh, upuru bija sievietes un aptuveni 15 bija nepilngadīgi. Tāpat arī trešais rādītājs training for law enforcement, again, as was kā jau mēs runājam eh, par eh, to, cik ir nozīmīgi apstā, eh, sagatavot līdzstrādniekus, tomēr ļoti daudz dalībvalsts ir piedāvājušas vairākas apmācības veids, bet vēl aizvien nav visaptverošas stratēģijas. Četras dalībvalstis nav piedāvājušas nekādu apmācības veidu. Tālāk upura aizsardzība. Vispirms ir jānosaka visnozīmīgākās bērnu intereses, un dalībvalstu vidū prakse šajā jomā atšķirs. Daudzi piemēro šo uh, vis, principu vislabākajām interesēm balstoties uz savu uh, eh, līkumdošanu. Atsevišķās valstīs, Spānijā, Vācijā uz tiesu praksi. Tālāk, juridiskie noteikumi attiecībā uz uh, uztur, uzturēšanos vairāk daudzos gadījumos uzturēšanās atļauja tiek piešķirt tikai tad, ja upuri sadarbojas ar policiju. Tomēr ļoti bieži ir tā, ka upuri nemaz nevar sadarboties ar šīm struktūrām vai arī ļoti bieži atrodas riskantā situācijā vairākās dalībvalstīs. Bērniem Eh, pat eh, pagaidu uzturēšanās atļauju ne, nepiešķir. Savukārt, eh, vēl viens rādītājs ir attiecas uz formalizētu, standartizētu atsauču sistēmu, uzkrātajiem datiem. Tālāk par likumpārkāpēju vajāšanu. Kā jau tika norādīts iepriekš, mūsu pētījums parāda to, ka apsūdzības ļoti bieži tiek sajauktas ar citu e, noziegumu statistiku, un šo rādītāju ir ļoti grūti piemērot. Tomēr pieejamie Eh, tomēr ir ļoti nedaudz notiesāšanas gadījumu bērnu tirzniecības gadījumos, un tās ir tikai četrās dalībvalstīs. Savukārt čet, piecās dalībvalstās vispār galīgās apsūdzības netika eh, celtas. Uh, Eh, dažās valstīs pat neviens gadījums netika identificēts. Un ļoti bieži arests nenovēd pie apsūdzības vai krimināla vajāšanas. Atsevišķās valstīs, eh, piemēram, ap, apvienotās karalistes eh, piemērs rāda, ka no 460 gadījumiem tikai 15 gadījumos tika uh, Eh, izvirzīt apsūdzību un nozieguma izdarītāji notiesāti. Tāpat arī pastāv lielas atšķirības starp dalībvalstīs attiecībā uz kompensācijām. Vairākās dalībvalstīs tas ir jādara ar civilu prasību, citās dalībvalstīs eh, tāda iespēja nav paredzēta, un eh, kompensācijas piešķiršana drīzāk ir izņēmums nekā noteikums. Tāpat arī jānorāda, ka dalībvalstis ir izveidojuši savas apziņas celšanas aktivitātes, lai gan tās nevienmēr ir efektīvas. Dažās valībvalstīs ir telefonu karstās līnijas, palīdzības līnijas, tomēr tikai 11 dalībvalstis eh, ir iesaistījušās eh, Eh, karstajā līnijā 116000, kas ir paredzēta eh, bērnu meklēšanai. Nevienmēr ir konkrēta palīdzība pieejama. Noslēgumā es gribu norādīt to, ka komisijas priekšlikums ir būtisks solis uz priekšu gan cīņā pret cilvēku tirzniecību, gan arī, lai palīdzētu upuriem. Konkrētāk, septītais pants, eh, kas ir paredzēts Eh, eh, paredzēts atsevišķu upuru nepakļaušanai kriminālsodam, ir tīpaši jāuzteic. Un tas ir nozīmīgs, eh, nozīmīgs solis uz priekšu, lai parādītu, ka upuri var uzticēties valsts un varas iestādēm, kā arī ir uh, 12. līdz 14. pantā norādīt palīdzību upuriem, it īpaši eh, bērnu tirzniecības gadījumos. Otrā pantā norādītā definīcija ir uzla uzlabojums, lai labāk skaidrotu eh, esošās kriminālās aktivitātes, kādas notiek. Tomēr mums ir jādomā arī par citām eh, cilvēku tirzniecību eh, formām, tā skaitā eh, eksploatētās adopcijas formas. Tāpat arī mums ir jādomā par migrācijas statusu un uzturēšanās atļauju tīpaši bērniem no trešajām valstīm. Un arī efektīva upuru aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska. Ja E, tāpat arī mēs gribētu uzsvērt to, ka cilvēku tirzniecības upuri drīzāk uzturēsies, e, uzticēsies lēmējiestādēm, ja viņiem būs vismaz nodrošināts no, e, tiesības uz aizsardzību. Un ir jānorāda, ka patvērumu akī Eiropas Savienībā ir jāpieņem augsti standarti cilvēku tirzniecības apkarošanā. Tāpat arī 19. pantā ir klauzula, e, ka komisija strādā balstoties uz informāciju, kas ir saņemta no dalību valstīm. Ļoti bieži prob... E, informācija netiek pareiz transportēta un pietrūkst efektīvas e, ieviešanas uz vietas un jālūk, jālūdz komisija eh, strasākot šiem jautājumiem. Un eh, tādā, tādā veidā mēs pieturētos eh, pie robustākas, stingrākas datu uzkrāšanas un ņemtu vērā visu ieinteresēto pušu viedokļus. Thank you very much. Uh... Liels paldies, un es gribētu tagad dot vārtu Starptautiskās darba organizācijas, jeb SDO pārstāvēja Beatai Andres, um, un viņa runās par um, īpašo rīcības programmu lai apkarotu piespiedu darbu. Mēs zinām, ka SDO ir paveikusi lielisku darbu šajā jomā un gribētu dot vārdu Andres kundzei. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamentārieši, dāmas un kungi, man ir liels gods piedalīties šajās svarīgajās debatēs. Uh, lai strādātu pie jaunas Eiropas Savienības direktīvas izstrādāšanas eh, pret cilvēku tirzniecību. No SDU puses gribētu pateikties referentiem un šīs semināra organizatoriem par šo iespēju dalīties eh, SDO viedoklī par šiem jautājumiem, par kuriem runā direktīva. Direktīvas projekts man lūdza pievērsties jo īpaši informācijas vākšanai, prevencijai un monitoringam šajā jomā, bet es gribētu izteikt vispirms dažas vispārīgas piezīmes par šo direktīvu. Es tev atbalstu šo jauno direktīvas projektu un gribētu pievērst jūsu uzmanību kopīgai vēstulē, ko ir parakstījusi SDO un citas uh, ANO aģentūras un šīs uh, vēstules. Uh, kopijas jūs atradīsiet ārpusē. SDO atbalsta uh, šo direktīvu un uh, tā palīdzēs cīnīties pret visādām tirzniecības formām un eksploatāciju. Pirm, kopš uh, tika pieņemts padomas pamatlēmums 2002 ir panākts būtisks progress Eiropas līmenī. Un vissvarīgākais ir tas, ka uh, nacionālā likumdošana ir pietuvināta un saskaņota ar Palermo protokola uh, cilvēku tirzniecības definīciju. Tas ir novedis pie tā, ka ir aizvien vairāk identificētas un tiesātas cilvēktiesniecības lietas Eiropas Savienības dalību valstīs, iesaistot arī piespiedu darba lietas. Un tomēr kaut gan šīs likumdošana ir saskaņota, šo iztiesāto tiesu skaits joprojām ir mazāks par upuru skaitu. Saskaņā ar SDO aplēsēm 2005. gadā ir vismaz 570 tūkstoši piespiedu darbu upuri industrializētās un tranzītu valstīs, es runāju, pārējais valstīs, uh, Mm, no kuriem 470 tūkstoši cilvēki ir uh, tirzniecības upuri. 43% no cilvēku tirzniecības upuriem tiek izmantoti seksa industrijā, un 57% ir cietuši ekonomika eksploatācija vai arī gan seksuāla, gan ekonomikas eksploatācija. Tā kā lielākā daļa no upuriem ir bērni un sievietes, tad uh, Tie vīrieši, kas ir eh, cilvēku tiesniecības upuri, bieži vien saskars ar problēmām saņemt palīdzību kā upuri. Mēs uzskatām, ka jaunās direktīvas projekta nosacījumi, ja tā tiks pieņemta, veicinās tiesāšanas, eh, tiesu prāvu skaitu pieaugumu. Un eh, šeit ir vairāk iemesli, jo šeit ir definīcija, kā krimināla noziegums, te tiek iekļaut arī ubagošana, kā piespiedu darba. Uh, forma, un ja tiek izmantot spaida, tas ir at, saskaņā ar SDO 29. konvenciju. Otrkārt, šeit ir liels uzsvars uz upura aizsardzību, un eh, šeit ir jāsaka, ka tas var palīdzēt arī eh, veiksmīgi novest tiesas procesu līdz galam. Ir eh, labi arī, ka direktīva piedāvā nacionālo ziņotāju uh, Uh, vai līdzīgu mehānismu veidošanu. Un tādējādi var pienācīgi prioritāti dot šiem jautājumam un upura aizsardzībai. Mēs, protams, atzīstam, ka šeit ir šie uzlabojumi, un tomēr gribētu atgādināt, ka šajā uh, jomā joprojām ir vairāk izaicinājumu. Īpaši gribētu pievērsties uh, piespiedu darba jautājumiem, datu savākšanai un prevencijai. Uh, Neskatoties uz to, ka ILO, es atvainojos, SDO konvencija numur 29 par piespiedu darbu ir ratificēta Eiropas Savienības dalībvalstīs daudzi likumdevēji joprojām uh, nenošķir uh, piespiedu darbu uh, no citām formām. Bieži vien uh, tiek uh, šī Palermo protokola definīcija izmantota, ne konkretizējot piespiedu darbu. Uh, kā noziegumu. Ja likumdošanā nav skaidri nošķirts piestiet darbs un zemstandarta darba apstākļi, tad tiesai ir jādefinē šīs lietas ar tiesu spriedumiem. Pieredze dalībvalstīs ir parādījusi, ka bez apziņas veicināšanas dalībvalstīs uh, mēs nevaram pietiekam daudz noziedzniekus tiesāt. Tā kā nav skaidrs definīcijas, tad tas kavē uh, tiesas procesu īstenošanu, bet uh, arī datu savākšana un prevencija ir problemātisks. Es Dievu atbalstu astoto pāntu direktīvā, kur uh, izmeklēšana nebūtu atkarīga no upur liecībām, jo daudzi upuri var tikt piespiesti atsaukt savas liecības eh, vai arī vispār neliecināt. Un šajā kontekstā gribētu uzsvērt, cik svarīga ir eh, darba inspekcija loma. Dažās Eiropas Savienības dalību valstīs ir eh, darba inspektoriem ierobežojumi, ka viņi nevar izmeklēt kriminālu lietas, un tomēr viņi ir ļoti būtiski cilvēku tiesniecības apkarošanā, jo īpaši ārpus seksa industrijas. Darba inspektoriem ir tiesības ieiet jebkurā uzņēmumā bez uh, ārēst, jeb pārmeklēšanas ordena. Un viņi ir ļoti būtiski šajā procesā, jo viņi uh, dod arī praktiskus padomus darba devējiem. Uh, Šobrīd eh, SDO dalībvalstis apspriež jaunus standartus eh, par mājas darbu, un ja tie tiks pieņemti, tas darba, eh, darba mājās arī nostādītu darba likumdošanas kontekstā. Eksperta komiteja izteicās par eh, konvenciju un rekomendācijām, tad tomēr darba inspektoru galvenais uzdevums ir aizsargāt darbinieks un nevis iestanot imigrācijas likumdošanu. Ir svarīgi apmācīt arī darba inspektors attiecībā uz eh, potenciālo upuru tiesībām, lai aizsargātu strādniekus no eksploatācijas. Noslēgumā gribētu teikt, ka darba inspektori tā tad ir ne tikai preventīvi svarīgi, bet tā ir arī kā agrīnās uh, brīdināšanas sistēma, lai apkarotu piespiedu darbu tādos sektoros, kur darbinieku aizsardzība ir vāja. Tagad īsti pieskaršos datu vākšanai. Jaunā direktīva piedāvā izveidot nacionālos ziņotājus, jeb līdzīgs mehānisms. Pieredze parāda, ka neatkarīgs mehānisms, kas nav piesaistīts kādai ministrijai, ir vislabākais veids, kā novērot visu veidu cilvēku tirzniecību un vākt informāciju no dažādiem informācijas avotiem. Izšķirošs eh, jautājums informācijas vākšanā ir upura statusa jautājums, un tas ir saistīts ar juridisko ietvaru, ko jau minēju iepriekš. Direktīvas projekts eh, nosaka, ka ja Um, ka personai ir jāsniedz atbalsts, tiklīdz ir atpazīts, ka upuris varētu, tātad persona varētu būt bijusi upuris cilvēku tirzniecībai. Un tomēr direktīvas priekšlikums eh, nerunā par to, kāda, kā var atpazīt šos upurus, un eh, SDL sadarbībā ar Eiropas komisiju ir izstrādājusi eh, cilvēktiesniecības indikātors, balstoties uz tā saukto Delfī metodoloģiju. Mēs pēc tam arī esam pārbaudījuši šos Delfī indikātors ar aptaujas moduļiem dažādās valstīs un tas ir atšķirīgs uh, aspekts nekā Frontex to minēja. Uh, rezultāti rāda, ka tikai 5% uh, no uh, tiem uh, darbiniekiem, kas atgriežos mājās, ir bijuši cilvēku tiesniecības upuri. Uh, Varbūt šis izklaušās kā neliels skaits, bet ja mēs paraugāmies uz visiem iedzīvotājiem, tad tas ir liels skaits. Šīs aptaujas parāda, ka tikai neliela daļa no visiem cilvēktiesniecības upuriem tiek atklāti un viņiem tiek sniegt palīdzību. Delfi indikators varētu izmantot arī, lai uh, veiktu skrīningu cilvēktiesniecības lietām, kas tiek iekļautas nacionālās databāzēs. Desmitajā pantā direktīvā uh, ja tas tiks ieviests efektīvi, tad ir jāizveido labākas struktūras un procedūras, lai identificētu iespējamos upurus un vāktu datus par tendencēm un uh, profiliem attiecībā gan uz noziedzniekiem, gan uz upuriem. Visbeidzot, gribētu runāt par prevenciju. SDO uh, novērtē, ka tas ir pozitīvi, ka dalībvalstīm ir jāveic uh, attiecīgi pasākumi, lai Uh, cīnītos pret jebkādu veidu eksploatāciju un cilvēku tirzniecību. Un es gribētu aicināt dalību valstis redzēt saikni starp šo uh, direktīvu un uh, darba likumdošanu. To vajadzētu šeit veidot un Eiropas Savienības plāns, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību, arī to nosaka. Daudzās cilvēku tirzniecības lietās nelegālās cilvēku uh, nodarbinātības aģentūras ir spēlējušas būtisku lomu. Mēs vēlreiz gribētu aicināt uh, Eiropas Savienības dalību valsts pieņemt uh, dzimumu specifiskas programmas. Šeit ir jāņem vērā īpaši sieviešu, migrantu, bērnu uh, specifika un viņu vājā pozīcija. Un es gribētu atzīt arī to, ka arī vīriešiem ir īpašas vajadzības, ja viņi ir kļuvuši par cilvēku tiesniecības upuriem. Uh, SDO uzskata, ka strādnieku un uh, uzņēmumu organizāciju iesaiste ir būtiska. Sociālajie partneri var spēlēt būtisku lomu apziņas veicināšanā un arī identificējot upurus un noziedzniekus, sadarbojoties ar tiesu izpildes organizācijām. Un visbeidzot, priekšādātais kundze eh, SDO ir apmierināta, ka šī direktīva pieņem uh, ļoti spēcīgu cilvēktiesību pieeju, īpaši attiecībā uz Eiropas uh, Savienības pamatiesību hartu. Un šajā kontekstā gribētu minēt uh, bērnu tiesības un um, nediskriminācijas punktus. Uh, cīņa pret uh, cilvēku tirzniecību ir jāiesaista vispārējā stratēģijā, lai tā būtu efektīva. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Liels paldies par jūsu teikto, un es gribētu paust cerību, ka vismaz beigās mēs saņemsim kaut kādas aplēses par cilvēktiesniecības apjomiem, bet tagad es gribētu dot vārdu Lidijai Ērai, um, Eiropas padomas parlamentārās asamblējas priekšsēdētājai, es atvainojos apakškomitejas priekšsēdētājai parlamentārajā asamblējā. Paldies, referents kundzes. Paldies par ielūgumu Eiropas uh, padomas uh, viedokļu uzklausīšanai. Paldies, ka um, ielūdzāt uz šo tikšanās reizi, un uh, es ar lielu interesi uzklausīju šos uh, stāstījumus. Un bija arī tādi sižeti un tādas idejas, par kurām vēl nebiju dzirdējusi. Arī biju uh, ļoti uh, uztraukusies par to, kas tika uh, teikts iepriekš. Tur tika runāts par cilvēku tirdzniecību, īpaši par sieviešu tirdzniecību. Uh, nevienmēr tiek skatīts kā prioritāte, un es domāju, ka viss tā politika, ko īstenojam, visi tie politiķi, kas esam šeit tikušos, ir vērst uz to, lai apzinātu visu to, kas ir nepieciešams, lai tā kļūtu par prioritāti, kā tas, piemēram, ir viss ar narkotiku tirdzniecību, un, manuprāt, ir daudz nozīmīgāk pārtraukt cilvēku tirdzniecību nekā citu preču tirdzniecību, citu un kontrabandu kopumā vispār. Un, uh, un uh, ir nepieciešama pastiprināta sadarbība starp uh, Eiropas padomu un Eiropas parlamentu, un es it īpaši gribu uzsvērt, ka ceru, ka šī pastiprinātā sadarbība izveidosies uh, jo uh, esam ieinteresēti sadarboties uh, abās institūcijās. Personīgi es gribu teikt, ka kopš 91. gada strādāju un strādā arī pie pirmā ziņojuma par prostitūciju un par piespiedu prostitūciju. Daudzu gadu ilgumā Eiropas, par, Eiropas padomas parlamentārā asambleja ir uh, pievērsusies uh, cilvēku tirdzniecības jautājumiem. 1997. gadā jau strādājām pie dokumentu, pie konvencijas, un šis uh, dokuments tika pieņemts. Uh, 2005. gada Varšavas samita laikā tas tika formāli arī pieņemts. Kā arī pēc tam bija dokuments par um, cilvēku tirdzniecības apkarošanu, un mēs uh, domājam, ka tas ir, nu, teiksim, arī mūsu darba produkts, un ne tikai tādēļ, ka šīs konvencijas iniciatīva ir uh, izteikta uh, dzimuma līdztiesības. Uh, institūcijā, bet arī tas ir pirmais piemērs, kā šī uh, darba uh, rezultāts un uh, teksta redakcija tika ietverta konvencijā tādā a, veidā, a, kā tā tika izstrādāta. Eiropas padoms šī konvencija ir stājusies spēkā 2008. gada 1. februārī un no šī brīža 28 Eiropas mals, valstis, no kurām 18 Eiropas Savienības dalība valsts ir ratificējusi šo dokumentu, citas parafējušas un ir tikai viena valsts, kas līdz šim brīdim nav ne parafējusi, ne ratificējusi šo konvenciju un es domāju, ka tas prasa uh, skaidrojumu. Eiropas padomas uh, konvencija esmu pārliecināta, pārsteigta, ka tā nav pieminēta iepriekš. Uh, ir vērsta uz cilvēku tirdzniecības uh, novēršanu un apkarošanu. Un ne tikai tādēļ, ka cilvēktiesību jautājums ir ļoti um, aktīvi izterzēts un uh, cilvēktiesības tiek skatīts kā pirmā pr prioritāte un arī tas, ka ir kontrols institūcija un ekspertu e, grēmijas, kurš strādā aktīvi un mm, vismaz būtu, kā lai saka, jāpiemina tas un uh, jāizcer tā darbs. Tātad šis kontrols orgāns, kurā strādā neatkarīgi starptautiski eksperti, ir, manuprāt, garantija tam, ka uh, darbs tiek veikts uh, neatkarīgi, ka pielietojums uh, ir um, neatkarīgs. Un es tikai ceru, ka lai arī kāda, teiksim, būtu uh, dok, uh, instrumenti, kur tiks paredzēti direktīvā, lai uh, pārbaudīt šīs direktīvas uh, ieviešanas darbu, um, papildinās viens otru ar konvencijas instrumentiem, jo tas ir ne tikai koherences jautājums, bet arī um, To mēs varam skaidrot mūsu uh, vēlētājiem. Un uh, pieminot to, ka būtu grūti izskaidrot, uh, uh, kādēļ divas Eiropas institūcijas strādājot pie viena jautājuma, neveido vienotu kontrols un monitoringa instrumentu. Tagad uh, trīs uh, uh P. Uh, prevencija, uh, nozieguma sodīšana un uh, upurēstāvību. Tātad uh, pilnīgi neatkarīgi no vārdarbības, vai tā ir vairs pret vīriešiem, sievietiem, bērniem, uh, jāaizstāv upuri uh, pret visu uh, vārdarbību, vai seksuālajiem pakalpojumu piespiedu sniegšanu, vai piespiedu darbu, vai ko citu. Un arī citi eksploatācijas uh, veidi vēl ir bijuši uh, pieminēti, piemēram, orgānu izņemšana. Uh, pārstādīšanai un tā tālāk. Šī konvencija ir uh, starptautiska un nacionāla. Tas ir aspekts, kas uh, jau tika pieminēts, un Eiropol un Eirojust uh, pārstāvi arī uh, pieminēja. Un ir jāsaka, acīm redzot, ir uh, jāstrādā tā, lai, nu kā lai to labāk uh, formulē, nu nav vajadzīgas robežas, lai šis uh, konvencijas teksts būtu spēkā. Uh, Upurtiesības ir arī mūsu darba centrā. Ir eh, ievadītas eh, upuru apzināšanas identifikācijas programmas. 30 dienas vismaz tiek noteikts kā termiņš, un tad aicinu parlamenta kolēģis eh, uzturēt šo, šo um, termiņu tas bija ļoti grūti uh, saskaņot, jo neviena no dalību valstīm nevēlas bez pārdomām pievērsties uzreiz šim jautājumam, bet tajā pašā laikā upuriem ir nepieciešama ātra palīdzība. O, un neatkarīgi no tā, vai viņi e, sadarbojas. Tad trīs dienas pagaidu uzturēšanās a, e, faktam. Es esmu mm, uzklausījis iepriekšējos viedokļus un teikšu tā, ka ir nepieciešama nopietnība, lai lemtu par sadarbību, un a, e, tādēļ ir nepieciešams noteikt arī šo termiņu. Nākošais jautājums - atmaksas, repatriācijas jautājumu, vienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm un arī daudz citu jautājumu, dzimuma jaut, vienlīdzības jautājumu. Un šī vienlīdzīgā pieeja nedalot eksploatācijas veidus, vai tā būtu seksuāla. Uh, rakstura vai arī piespiedu darba vardarbība. Tas ir nozīmīgi, lai visi upuri tiktu apzīmēti, apzināti un neatkarīgi no tā, vai tie ir vīrietis vai sievietis. Atsevišķos punktos uh, īpaši neizcelšu padarīto, bet uh, gribu pievērsties vēl tikam tam, ka Grēta tas ir šis uh, neatkarīgo ekspertu institūcijas izmantojums, ka ir jau pirmās, pirmās aktīvās darbības veiktas, desmit valstīs tiek veikts monitorings, sešas no tām ir Eiropas Savienības dalībvalsts - Austrija, Bulgārija, Kipra, Dānija, Slovākija, Bulgārija un arī cits - Albānija, Horvātija, Grūzija, Moldava. Pirmais ziņojums tiks sastādīts līdz 2011. gada uh, Uh, septembrim un konferencē, kur Beļģijas prezidentūra oktobrī uh, rīkos par šo tematu. Pirmie rezultāti jau būs pieejami un es ceru patiesi, ka tie būs arī tādi pārliecinoši. Es domāju, ka noslēgumā es varētu izteikt aicinājumu to valstu pārstāvjiem, uh, kur valstis nav parakstījušas, parafējušas un mm, ratificējušas šo konvenciju vai ir ratificēšanā veikta ratifikācija un arī īpaši tā valsts, kas nav neparakstījusi, ne ratificējusi šo dokumentu, aicināt to darīt. Mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība un es ļoti ceru, ka Beļģijas prezidentūras organizētajā konferencē oktobrī uh, būs iespējams sadarboties un Eiropas padomu decembrī organizēs arī vienu konferenci un ka mēs varēsim vienoties par vienotiem standartiem cilvēku tiesībām, jo tas ir ne tikai upuri interesēs, bet tas ir arī koherences labā un tas vienkāršos esmu pilnīgi pārliecināta arī darbu mums skaidrojot. Mm, um, vēlētājiem, kādēļ divas Eiropas institūcijas pievērš šo jautājumu risināšanai un darbojas līdzīgi. Paldies! Thank you, Madam Air, for your... Uh, Paldies, Eras kundze, par jūsu ļoti interesanto uzrunu. Paldies, ka norādījāt uz to, ka ir ciešāk jāsadarbojas Eiropas uh, institūciju starpā. Es gribētu paziņot kaut ko varbūt ne tik ļoti patīkamu, runājot par laika spiedienu. Un tāpēc uh, mēs izlēmām, ka diskusijas varētu organizēt pēc visām prezentācijām. Mēs pierakstījām tos deputātus, kuri grib uzstāties un gribētu lūgt mūsu lieliskos runātājus palikt kopā ar mums un mūsu kolēģiem vēl nedaudz ilgāk, nedaudz paciesties, jo, kā jūs redzat, mums ir lieliski runātāji no dažādām jomām. kas ir strādājuši pie šiem jautājumiem ilgu laiku, un tiešām būtu žēl, ja mums nebūtu iespēja viņus uzklausīt. Tagad gribētu lūgt nākamā paneļa dalībniekus no starptautiskās Save the Children alianses, eh, Rebeko Donelu no UNHCR, UNICEF, OHCHR un UNIFEM, Navā Kairēns kundze un no Zviedrijas policijas Polsona kungu. Paldies vēlreiz šim panelim un gaidām nākamos ekspertus. Thank you very much. Lielas paldies. Es eh, domāju, ka mēs bijām pārāk ambiciozi sastādot šo programmu, iekļaujot tajā tik daudz dažādus tematus un eh, cerot to izskatīt vienā pēcpusdienā, bet es domāju, ka mēs tiešām dzirdam ļoti interesantus uh, eh, priekšlasījums. Tātad, ja mūsu viesi ir uh, ieņēmuši vietas, tad uh, došu viņiem vārdus, un tad pēc tam mums būs kopīga diskusija. Vispirms Rebeka O'Donelas kundze, kas eh, strādā eh, ar nelegālajiem imigrantiem, eh, tātad, kur ir bērni un ar bērniem, kas ir cilvēku tirsniecības upuri. Lūdzu, jums vārds. Paldies par uzaicinājumu piedalīties uzklausīšanā šodien. Sieta Čildien strādā cilvēku tirsniecības apkarošanas politikas darbā. We have programs and research. Mums ir sagatavots programmas un pētījumi gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs un Briselē. Mēs piedalāmies NVU, eh, NVU darba grupā. Mm. Un es runāšu gan no uh, Save the Children viedokļa, gan uh, cilvēktiesību un demokrātijas tīklu viedokļa. Uh, Vispirms eh, skatīsim dažus jautājumus, kas ir ļoti nozīmīgi palīdzības sniegšanai, un mēģināsim šos jautājumus eh, skatīt Eiropas politiku eh, kopainā. Kāda palīdzība upuriem, kas ir iekļaut šādā eksploat, eksploatācijā. Turklāt jūs varat nokļūt šādā situācijā dažādos veidos - ar viltu, ar spēku, uh, Un e, ša, dalībvalstīm ir jāsniedz e, e, šāda palīdzība. Es norādīju, ko, kas ir palīdzība un atbalsts. Un šeit ir domāta psihi fiziska, psiholoģiska un sociāla palīdzība. Es tagad gribētu vērst uzmanību uz trim punktiem. Pirmkārt, piekļuva uh, palīdzība ir jāatzīst kā tiesības. Tas nedrīkst būt atkarīga no uh, apzinātas uh, sadarbošanās. Uh, cīņai pret uh, apkarošanu. Un tas ietver tos, kuri nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienībā un kuru migrācijas status varētu būt neskaidrs. Un tālāk uh, Bērnu gadījumā konkrētie pasākumi, kas ir nepieciešami šādā cilvēka tirniecības gadījumā, ir jāiestrādā visaptverošā bērna aizsardzības sistēmā, kas skata viņu e, vajadzības un tiesības kā bērniem. Tad kādas mums būtu rekomendācijas parlamentam? Kā jau mēs dzirdējam, piedāvātā direktīva ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Un tā ir vērsta ne tikai uz cilvēku tirzniecības apkarošanu, bet arī uz preventīvo darbību un skaidri aizsargā šo eh, cilvēku tirzniecības upuru personas. Vēl jo vairāk palīdzība nav atkarība eh, no upura gatavības vai gribas rīkoties kā lieciniekam. Un um, tomēr Mazāk skaidrs ir tas, vai e, cilvēku tirdzniecības upariem no trešajām valstīm ir garantija, ka var gūt atbalstu un palīdzību šīs direktīvas ietvaros, jo Eiropas Savienības atgriešanās e, direktīva e, neparedz izņēmumu cilvēku tirdzniecības upuriem. Un tas nozīmē, ka bez citiem e, Eiropas Savienības e, noteikumiem šīs, e, šie cil, cilvēku tirzniecības upuri var tikt izraidīti bez attiecīga atbalsta. Mēs apzināmies, ka ir paredzēta īstermiņa uzturēšanās atļaus saņemšanas iespēja, bet tas tomēr situāciju neatrisina ņemot vērā to, ka stājies spēkā Lisabonas līkums un tas paredz integrētāku pieju imigrācijas jautājumiem, mēs aicinam parlamentu skatīt, vai šis priekšlikums varētu atzīt, iekļaut atzīšanu tam, ka visiem upuriem ir jāsaņem atbalsts un palīdzības, tās ir viņu tiesības neatkarīgi no viņu migrācijas statusa. Un, protams, var būt instrumenti un politikas, kas ietekmē šos jautājumus, taču mums ir jāpārliecinās, ka šeit nav nekādu trūkumu un ir jābūt būti, būtiskiem instrumentiem, lai varētu identificēt tiesības uz atbalstu. piemēram, ir jāņem vērā dažādi apstākļi, taiskaitā tie, ka tā ir attieci, šī persona ir attiecīgas valsts pilsonis un tas, ka šī e, persona ir bērns. Ko mēs gribētu ieteikt, lai direktīva atzītu ar šo uh, ar to, ka šī īpašā atzīšana ir jāiestrādā plašākā bērnu aizsardzības sistēmā. Ko tad mēs ar to domājam? Tā sastāv no vairākām sastāvdaļām, un šeit ir nepieciešama koordināta sadarbība. Šeit var tikt eh, iekļauta daudz sektoru koordinēšana, bērnu aizsardzības jautājumu un tā tālāk. Un direktīva varētu pieprasīt īpašas darbības uh, kas tiktu koordinētas ar bērnu aprūpas centriem un integrētas dažādās vietējās sociālās nodrošinājums sistēmas. Tas nozīmētu to, ka cilvēktirdzniecībai, cilvēktirdzniecībai uh, pakļautie bērni upuri varētu pilnīgi noteikti saņemt pienācīgo atbalstu. Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz trešo valstu izcelsmes bērniem. Un ļoti grūti dažkārt ir eh, noteikt, vai šīs personas ir bijušas pār upuriem. Tālāk runāt par nepavadītiem bērniem, ja tie ir nodalīti no ģimenes vai ir interešu konflikts starp ģimeni un bērnu. Tiek paredzēti īpaši notiekami, taču nav tālākas definīcijas īpašiem pārstāvim. Un mēs aicinām ieteikt neatkarīgi kvalificētu aizbildni. Tas varētu tikt iekļauts note, noteiktā darbību plānā. Un pa parlamentam un padomēji būtu jāpadomā par notikumu izstrādāšanu attiecībā uz aizbildņiem, tieši tāpat kā pārskatītajā e, patvērumu e, patvērum dokumentā. Un mums ir jāņem vērā visu bērnu interesi, neatkarīgi no viņu situācijas. Tas būtu horizontāls eh, pasākums, kas būtu arī nozīmīgs aizsarg pasākums cīņā pret bērnu tirzniecību. Un pagājušās nedēļas iekšlietu tieslietu eh, padome aicināja nodrošināt pietiekamu aizsardzību, adekvātus standārtus un garantijas visiem nepavadītajiem bērniem, neatkarīgi no tā, vai tie ir patvērumu meklētāji, legāli imigranti vai cilvēki tirzniecības upuri, lai visi šie bērni saņem tādu izturēšanos, kā bērniem pienākās. Un ir rūpīgi jāskata, vai ir nepieciešama veidot piedāvāt jaunu visaptverošamu pasākumu, jo mēs nedrīkstam neizlaist no redzesloku to faktu, ka varētu būt kādi ierobežojumi attiecībā uz eh, aizsardzības pasākumiem bērniem no trešajām valstīm. Mums jānodrošina tas, ka ir rūpīga pārbaude, lai bērni nenonāktu atpakaļ valstīs, kur tie var kļūt pār cilvēku tirzniecības upuriem. Un mums ir jābūt šajā sakarā pietiekami konkrētiem. Tā. Tāpat arī ir jāapzinās, ka atsevišķas valstis ir iecerējušas iz, izveidot uh, centrus ģimenēs, eh, kur tiem uzturēties pat tādās kā Afganistāna, kurās bērnu aizsardzības sistēmas nav pilnībā izveido, izveidotas, un kādi aizsardzības pasākumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu, ka šie bērni nevar, nekļūst par cilvēku tirzniecības upuriem, un šī direktīva ir tikai pirmais solis. Noslēgumā eh, es gribētu norādīt, ka ir vēl daudzas eh, rekomendācijas izstrādāts attiecībā uz agrīnu identifikāciju. Eh, šeit varētu tikt izveidot nacionālo eh, kritēriju mehānismu. Tāpat Delfi indikātori ir svarīgi par krimināla atbildības nepiemērošanu cilvēku tirdzniecības upuriem. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai septītais pants tiktu eh, piemērots. Un mēs gribētu aicināt pārskatīt eh, eh, un paredzēt to, lai cilvēku tiesi, cilvēku tirzniecības upuri varētu saņemt pienācīgo atbalstu un kompensāciju. Mēs aicinātu parlamentu atbalstīt komisijas priekšlikumu un aicinām Eiropas parlamentu veikt, turpināt veikt uzlabojumu. Thank, thank you very much. Lielas paldies. Un tagad uh, došu vārdu Fadele Novakaironas no UNHCR. Paldies! Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi, man ir šodien liels gods eh, sniegt jums paziņojumu sešu ANO aģentūru vārdā UNHCR, UNICEF, OHCHR, UNICEF un vēl divu aģentūru vārā. Mēs esam kopā strādājuši, lai nonāktu pie kopīgas pozīcijas par Eiropas komisijas priekšlikumu direktīvai uh, par cilvēktirzniecības apkarošanu. Mēs esam sastādījuši kopīgu vēstuli, kurā ir iekļauti uh, galvenie punkti, kas mums šķiet svarīgas cilvēktirzniecības apkarošanas jomā. Jo šeit ir uh, arī paskaidrojumi un ieteikumi un mēs ceram, ka tas būs noderīgs jūsu darbā. Šī kopīgā vēstula ir pieejama gan internetā, gan pie šīs telpas ieejas. Šodien es pievērsīšos uh, steidzamākiem jautājumiem, kas ir uzsvērti mūsu vēstulē. Mēs kā ANO aģentūras augstu vērtējam Eiropas Savienības institūciju un dalību valstu centienus cīnoties pret cilvēku tirzniecību, kas ir cilvēktiesību pārkāpums šis noziegums, cilvēku tirzniecība nozīmē, ka ir arī upuri, kuriem ir vajadzīga mūsu atbild, palīdzība un atbalsts. Un tāpēc mēs atbalstām šīs direktīvas mērķi pievērsties upura aizsardzībai, apkopojot Eiropas Savienības noteikumus. Runājot par cilvēku tirzniecību, ir jāveido vienota pieeja, šī 3P pieeja, par ko mēs dzirdējām, šī direktīva ir iespēja Eiropas Savienībai pieņemt šādu visu, visuparošu pieeju un pastiprināt to ar monitoringu. Pie tā vēlāk atgriezīšos, bet runājot par cilvēktiesību pieeju, tikai pirms dažām dienām ANO īpašais cilvēktiesniecības pārstāvis uh, cilvēktiesību padomē atgādināja, ka visi pūliņi, kas ir uh, vērsta pret cilvēku tiesniecību, ir jābalst uz cilvēktiesībām. Runājot par šo priekšlikumu, tomēr eh, tur ir dažādi ierobežojumi aizsardzības pakā, pasākumiem. Tagadējā tekstā aizsardzība tiek sniegta tikai krimināla izmeklēšanas un procesu ietvaros, un šeit tiek uh, norādīts mērķis veikt specifiskus aizsardzības pasākums visiem uh, uh, upuriem. Un šeit es citēju no apsvērumu. Mēs ceram, ka šie ierobežojumi tiks atcelti aizsardzības pasākumiem šajā direktīvā. Jo īpaši mēs uzskatām, ka ļoti būtiski ir tekstā uzsvērt uh, pamatprincipu, kas uh, uzliek pienākumu Eiropas Savienībā un dalību valstīm ne tikai saskaņā ar 51. gadu bēgļu konvenciju, bet arī saskaņā ar Eiropas Savienības pamatiesību hartu un citām konvencijām. Gribētu šeit pievērst jūsu uzmanību 19. pāntam Eiropas hartā, uh, piemēram, uh, aizsardzību, ja cilvēks tiek izraidīts vai uh, izvests, un tā ir situācija, kas skar tieši cilvēku tiesniecības upurus. Šis Tātad šis princips par neizraidīšanu ir jāievēro. Mēs aicinām, lai konkrēti direktīvas preambulā būtu atsauce uz šo neizraidīšanas principu un ka šai direktīvai ir jāsasaistās ar 51. gadu konvenciju upuru vajadzību izvērtēšana noteiks, kāda aizsardzība tad viņam ir atkar, vajadzīga, atkarībā no lietas un no uh, apstākļiem valstiem. Labprātīgā atgriešanās varētu būt viena no, viens no risinājumiem, bet tam nevajadzētu būt vienīgiem risinājumam. Uh, bēgļa statusa atzīšana vai aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar uh, Eiropas Savienības kvalifikācijas direktīvu uh, arī varētu būt uh, variants, kā aizsargāt cilvēktiesniecības upurus. Bet uh, aizsardzība ir iespējama tikai tad, ja ir nacionāla mehānisma, kā to iesaka cilvēktiesniecības apkarošanas darba grupa Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par uh, atbalstu sniegšanu upuriem, sadarbojoties ar uh, citām organizācijām. Pamatiesība aģentūras pārstāvis mums atgādināja, ka šādi nacionālie mehānismi ir nepieciešami dalību valstīs. Papildus tam UNHCR ir veicis pētījumu 2009. gada oktobrī, un tur tika uzsvērti trūkumi valstu praksē, jo ir jāsaskaņo upuru uz upuriem attiecināmās procedūras un starptautiskās aizsardzības sistēmas. Tāpēc mēs aicinātu tekstā atsaukties uz uh, sadarbību starp uh, bēgļu uh, iestādēm un tiesu aizsardzības iestādēm. Nacionālajā atsaucas mehānismi var būt efektīvi tikai tad, ja ierēģi, kas saskaras ar iespējamiem tirzniecības upuriem, ir apmācīti. Tāpēc mēs atbalstām 15. pantā pievēr eh, nu, minēto apmācību, jo īpaši robežsardzes vidū eh, sociālajiem darbiniekiem, tiesnešiem arī ir jāīsteno apmācība, un tikai policista apmācība ar to nepietiek. Uh, plašs apmācības eh, publikas aptvērums ir ļoti būtisks, jo tādējādi var labāk identificēt potenciālos cilvēku tirzniecības upurus un viņiem palīdzēt. Mēs uzskatām, ka tiesības eh, saņemt eh, bezmaksas juridisko palīdzību ir izšķiroši svarīgas, lai šādas, šāda palīdzība būtu praksē pieejama. Tas ir ļoti būtiski tir, tirzniecības upuri bieži vien um, nespēj izstāstīt paši par savu situāciju, ja viņiem nepalīdz uh, jurists. Bezmaksas juridiskā palīdzība ir jāsniedz tik līdz, uzreiz tik līdz tiek atklāts, ka šis cilvēks ir uh, cilvēktiesniecības upuris, un tas ir tikai valstu interesēs. Protams, ir uh, pēc iespējas ātrāk jāidentificē šie upuri, lai varētu viņiem palīdzēt. Tagad par uh, upuru nesodīšanu. Septītais pāns tas ir un ļoti būtisks pāns šajā direktīvā. Mēs to atbalstām, bet gribam paust bāžas, ka šis piedāvātais noteikums attiecas tikai uz iespēju nesodīt vai neuzlikt sodu. Uh, Un mēs gribētu izmantot uh, šo iespēju un atgādināt mūsu vadlīnijas par cilvēku tiesniecību un cilvēktiesībām, kas saka, ka uh, cilvēku tiesniecības upurus nedrīkst aizturēt par to, ka viņi ir ieceļojuši nelegāli kādā valstī, jo uh, tas, ko viņi dara, jau nav viņu gribas dēļ. Uh, Un šeit mēs aicinām obligātu nesodīšanas uh, klauzulu. Un uh, viņus nedrīkst sodīt par to, ka viņi ir iesaistīti nelikumīgās aktivitātēs, jo to viņi nav darījusi brīvas gribas dēļ. Tā kā laika nav daudz, es uh, nepievērsīšos juridiskiem pamatām un uh, tam, ka netiek veikt atsauc uz 17. pāntu e, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Es jūs vienkārši ieteiktu izlasīt mūsu kopīgi sastādīto vēstuli. Pievērsīšos tam, ka ir jābūt arī dzīvuma specifiskai pieejai šajā direktīvā. Lielākoties šie noteikumi ir tādi vispārīgi, attiecoties uz uh, vīriešu un sieviešu pieredzi e, cilvēku tirzniecībā, uh, tā kopīgi, kamēr dzimumiem ir atšķirības, kā uh, cilvēki izjūt šo uh, cilvēku tiesniecību. Piemēram, vīriešiem ir grūtības palīdzības programmām, un tāpēc mēs uh, prasām, lai būtu līdztiesība šeit aizsardzības pie, programmu pieejamībā un jābūt arī apmācībai, kas būtu dzimuma specifiska. Mēs gribētu jūs aicināt pieņemt uh, pieeju, kas attiecas, kas būtu dzimuma specifiska un īpaši aizsargātu, mazāk aizsargātās grupas. Un tekstā vajadzētu iekļaut arī uh, vājumu, jeb neaizsargātību uz dzimumu pamata. Te ir par monitoringu. To īpaši apspried iepriekšējie paneļi. Šī Eiropas Savienībai ir iespēja savos noteikumos ieteikt obligātu, sistemātisku un harmonizētu datu vākšanu dalībvalstīs. Es gribētu uzsvērt, ka jāvāc arī dati par aizsardzību, palīdzību un atbalstu cilvēku tirzniecības upuriem un arī uh, uz patvērumu meklēšanas procedūrām. Mēs uh, uzskatām, ka papildus nacionālajiem ziņošanas mehānismiem uh, Eiropas Savienībā būtu vērts iecelt cilvēku tiesniecības apkarošanas ziņotāju, jeb referentu, kas varētu sniegt palīdzību dalību valstīm Eiropas līmenī un nodrošināt monitoringa un ziņošanas sistēmu Eiropas institūcijām. Priekšsādātais kundze, es tomēr gribētu vēl minēt arī bērnu īpašu aizsardzību, tie, kas ir kļuvuši par tirniecības upuriem, un ir eh, jāaizsargā bērnu intereses. Mēs gribētu aicināt, eh, iedrošināt parlamentu un padomu domāt par uh, turpmākiem nosacījumiem, kā aizsargāt bērnu intereses, uh, īpaši, lai meklētu ilgspējīgs risinājums, kā aizsargāt bērnu tiesības, vai nu tā būtu bērnu integrācija uh, Eiropas Savienības dalību valstīs vai arī reintegrāciju viņu ģimenēs, viņu valstīs. Not... Un es neatkārtošu to, ko mēs sakām par uh, aizbildņu iecelšanu. Un paldies jums par šo iespēju uzstāties. Thank, thank you very much. Uh... Liels paldies! Mums tiešām ir ļoti žēl, ka mūsu uh, pēdējiem viesiem ir tāds milzīgs laika spiediens, kā jau parasti, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi dot vārdu visiem un dot iespēju visiem izteikties. Tagad es uh, gribētu dot vārdu Macam Volsonam, kas ir inspektors cilvēku tirzniecības apkrošanas nodaļā Zviedrijas policijā. Lūdzu. Uh, tak. Eh, det är en fantastisk möjlighet för mig. Jā, labdien! Manā skatījumā tā ir patieši tāda uh, lieliska iespējas. Esmu uh, policists, strādāju Gēteborgā, strādāju lielākoties vakaros vai naktī. Un, protams, ka būtu ļoti jauki, ja jūs pāris naktis vienkārši ar mums varētu doties uz vietām, skatītos, kāda situācija ir klubos un bāros, un kā šī cīņa pret cilvēku tirdzniecību reāli izskatās. Es domāju, ka tas būtu visiem ļoti liederīgi. Man, protams, ir jārunā ātri, jo man ir maz laika. Es jau septiņus gadus strādāju šai jomā. Tas ir patiešām, tād, patiešām tāds ļoti netīrs biznes. Bija Kirgistānā, Kazahstānā, Moldovā. Mēs saņēmām apmeklētājus no Nigerijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas un citām valstīm. Ar visu šo valstu pārstāvjiem man bija iespēja tikties un um, diskutēt, un um, ir ārkārtīgi interesanti. Nu, vismaz tad mēs saņemam tādu apjomīgu uh, pārskatu. Nu, vismaz mums liekas, ka mēs saņemam tādu apjomīgu pārskatu par to, kas notiek. Un visos, visu šo gadu laikā risinot šīs sarunas, es esmu sapratis sekojošo. Tie ir pārstāvi no tādām valstīm, kur bija ļoti bieži mazas meitenes vai zēna tiek pārdoti nu, tam, kas maksā vairāk, un es esmu vienkārši sapratis to, ka nu, nevar vienkārši pirkt vienu citu cilvēku tikai tādēļ, ka kāds to var atļauties, tikai tādēļ, ka ir nauda, un tikai tādēļ, kā šo zēnu vai meiteni grib um, stāties seksuālās attiecībās vai izmantot kā darba spēku. Tikai domājot, ka tās ir kāda uh, privilēģija, vai arī domājot, ka uh, Mm, kāds pāris vēlas bērns un paši nu, savus bērnus nespēja radīt, bet tāda rīcība nav pieļaujama. Pat uh, uh rudenī redzējām, ka var ar bērnu nolaupītājiem stāties kontakties, likt bērnu nolaupīt. Un tad tas bērns tiek kā, vienkārši kādam piegādāts. Un uh, dokumentu nokārtošana notiek izmantojot uh, Mm, korumpētas iestādes. Jā, man jāsnā īsi, tas ir tā diezgan brutāli, ka man ir jāsaīsina mans teiktais, bet citādi nespēšu teikt, ko, ko vēlos. Policija ir divi mērķi, lai apkarotu šos fenomenus. Pirmkārt, atrast cilvēkus, kas ir aiz šīs darbības, tie ir nodarītāji un noziedznieki, un tad upuriem, sievietiem, zēniem, meitenēm, bērniem dot iespēju labāku dzīvi. Uh, Uh, izveidot. Uh, tās bieži ir brīvprātīgo organizācijas, kas mums uh, palīdz, un citas organizācijas. Tagad par organizāciju. Šeit mēs redzam, ka jāskatās visos virzienos, gan uz augšu, gan leju. Mēs vēlamies um, celt pie atbildības tos, kas visu to organizē, kas ir šā, šīs organizācijas galvgalā, bet arī vēlamies sodīt tos, kas izpildi darbus un arī tos, kas šādus pakalpojumus izmanto. Piemēram, prostitūcijas jomā mēs redzam, ka bieži vien pircēji nemaz nepār, neiedomājas, kas uh, aiz vis tā slēpjas. Viņi vienkārši nopērk tādu pakalpojumu tad, kad viņiem tas tā īpaši gribas. Vēl par. Uh, liecinieku aizsardzības programmu, kas ir ļoti veiksmīga. Es gribētu ar piemēru ilustrēt manis teikto. Mm, tas ir gadījums par pāris Krieva vai meitnēm no Nigērijas, arī tā ir bijis. Ir tad, kad noziedznieks zina, kur viņas dzīvo. vai arī mēs zinām, kur meitenes uh, dzīvo, tad mēs varam savākt uh, pierādījumus un nogaidīt brīdi, kad uh, varam sākt aktīvi rīkoties, tad, kad uh, pierādījumi ir savākt. Un pirms tam jau mm, sazinamies ar sociālajiem dienestiem, uh, informējam viņus par to, cik vecas ir šīs meitenes vai zēna, mēs uh, norunājam, uh, kāds status viņiem būs un kas ir nepieciešams, un tad garantējam tādu tā kā aizsargātu uh, dzīves vietu pirms mēs sākam. Uh, mūsu aktivitātes. Un tad mēs arī no policijas puses sadarbojamies cieši ar uh, mūsu partneriem. Tad jāsver arī ir tas, ka uh, šos uh, cilvēkus, uh, kas ir upuri, vienkārši nevar ieslēgt. Mēs policijas iecirknī pirmo uzklausīšanu veicam, uzdodam jautājumus, cik viņiem ir gadi, no kurienes viņi ir nākuši, cik daudz cilvēku ir bijuši tajā dzīvoklī, kur te ir uzturējušies, kādēļ viņi ir bijuši Zviedrijā. Tātad mēs uh, nepievēršamies tiem jautājumiem, kā viņi tika nolaupīti vai tika pārdoti kā uh, seksuāla pakalpojuma sniedzēji vai uh, viņiem, viņiem lika strādāt, uh, tātad piespiedu darbā izmantoti. Bieži vien uh, upuriem iemāca tādu tā kā stāstu uh, noziedznieki, uh, sakot, ka tad, kad policija jūs iztaujā, tad jums jāsaka mm, tas un tas un tas. Uh, Un tad, kad cilvēki, teiksim, vairāk sāk uzticēties, tad mēs iesaistam šīs uh, uh, nevalstiskās organizācijas, partneru organizācijas. Tātad pirmais ir radīt uzticību mēs viņiem. Upuriem dodam ilgāk, teiksim, uh, laika brīdi, mēs mēģinam veidot tādas attiecības pilnas uh, uh, attiecības, ka būtu uzticības pilnas. Lielākoties upuri ir meitenes. Un bieži vien Viņi vēlas, lai mēs dotos kādos uh, izbraucienos un fotografētu viņus um, zvērdārzā, piemēram, vai kādā bērnu spēļu laukumā, lai viņas varētu aizsūtīt fotogrāfijas uz mājām, lai mājās zinātu, ka viņām iet labu, uh, ka viņas uh, netiek ļaunprātīgi izmantotas. Tad mēs, teiksim, Gēteborgā dodamies kādos izbraukumos un tad fotografējam meitenes, lai viņām būtu ko parādīt ģimenēs. Mēs runājam par ģimeni, teiksim, par, par, par mm, piedarīgajiem, par, par māsām. Un uh, tad viņu jaunajās uh, aizsargātajās dzīves vietās uh, sagaidām un sakam, jā, vienos mēs piebrauksim un tad uh, brauksim kafijas tās izdzert. Mēs nemaz nerunājam par uh, prostitūciju, jo šie zainu meitenes ir diezgan gudri uh, un. Viņi ļoti precīzi zina, par ko iet runa, un tādēļ paiet laiks, kamēr izveidojas tādas attiecības, pilnas attiecības. Uh, viens no kolēģiem, kas jau ir bijis Krievijā, tas arī, teiksim, ir tāds labs sākums, kas var saka, jā, es jau reiz biju Krievijā un var parādīt pāris fotogrāfijas, un tad par to var tā nedaudz runāt, un tad viņiem arī liekas, ka, nu, viņi tā varētu mums uzticēties, un tā pavisam lēni, tad mēs varam pietuvināties. Un tad, kad uh, pirmais smaids jau ir. Uh, nu, bijis panākts, tad uh, veidojas attiecības. Dažkārt liekas, ka šī cīņa vispār ir bezcerīga. Bet tā tas nav. Mēs atrisinām daudz vairāk gadījumu nekā uh, sākumā domājām, kā pieņēmām. Nākošais uh, pieprasījums pēc seksuāliem pakalpojumiem. Par to jau runāju un arī uh, to pieminēšu. Gēteburgā bija gadījums, kad 18 krievu meitenes uh, kāda organizācija pārdeva un klienti Tad varēja piezvanīt eh, Krievijas mednē sievietē, kas nemaz zviedriski nevarēja runāt, un uh, saruna bija tāda, halo, šeit ir steiks, uh, eh, un tad tāda tā kā bordeļa īpašnieks uh, atbildēja uh, uz jautājumu, vai tev ir jauns meitenes, un vai es tagad tās varētu iegādāties. Jā, nu tad jā. Un kur tad es viņus varētu saņemt? Nu, parastajā vietā. Un kā tad es apmaksāšu? Nu, tā. Uh, uh, pārpoliciju, kur uh, tev to meiteni atdos. Vai es varu darīt uh, visu, ko es vēlos, jā, visu, ko vēlēs, nu vienkārši tikai, lai viņi tad atgrieztos kaut kādā brīdī mājās. Un tad notiek vienošanās par vietu. Bet tas cilvēks, kas zvana, ir ļoti precīzi, ka viņš iegādājas uh, šo meiteni no cilvēka tirgotāja. Un tad viņam tas ir arī pilnīgi vienalga. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir tas, lai mēs varētu šos pierādījumus savākt. Mēs izmantojam uh, šo uh, pircēju, uh, jo viņš tad arī neko pārāk daudz nezaudēja, ja viņš saka, jā, es nopirku šo meiteni tādā un tādā organizācijā. Uh, Un praktiski viņš atbalsta šādā veidā šo meiteni pret uh, organizāciju, un tā organizācija dažkārt ir 5-6 cilvēki. Un galu galā tas tomēr arī palīdz uh, šīm meitnēm. Tā, nu laikam minūte ir palikusi tikai manā rīcībā. Nākošais jautājums ir. Uh, uzturēšanās atļaujas noteiktam termiņam. Mēs mēģinām palīdzēt meitenēm un uh, zēniem, viņi saņemot tādas atļaujas var sešas mēnešus par Zviedrijā. Šajā laikā mēs uh, iznājam šīs uh, iztaujāšanas, viņiem ir iespēja saņemt sociālo aprūpu, medicīnisko palīdzību, arī sociālo integrāciju, un viņiem tiek dot arī tāda neliela naudas summa. Nu, daudz, ko viņi nevar nopirkt, bet nu, tādiem nelieliem izdevumiem pietiek, un šajā laikā viņi var pārdomāt viņu situāciju, un mēs varam mēģināt palīdzēt, uh, kā uh, veidot tad nākotnes. Uh, uh, attīstību. Tātad nedaudz laika mēs uh, iegūstam, jo ir tādi noteikti sindromi, kas novada pie tā, ka meitenēm ir nepieciešams um, zināms laiks, lai atbrīvotos, lai distancētos no viņu uh, tirgotājiem. Un kā jau iepriekš tika teikts, ir nepieciešams uh, radīt tādas sarežģītas apstākļas šiem cilvēku tirgotājiem. Tikai viens gadījums vēl noklausoties telefons, mēs šad tad uh, dzirdējām tādas teicienas. Uh, uh, necenzētas vārdas attiecībā uz policiju, uz Zviedrijas valsti. Uh, jo apstākļi ir uh, tādi, eh, ka nevar cilvēks pārdot, un līdz ar to arī pieprasījums samazinājās. Paldies! Okay. Liels paldies! Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, ka bija ļoti noderīgi uzklausīt jūsu teikto. Mēs tagad labāk saprotam šo situāciju. Tagad gribētu lūgt mūsu viesiem palikt eh, ar mums, un tagad dosim vārdu vēl diviem kolēģiem. Viens ir no Startautiskās krimināla tiesas un no EDSO. Tarfuser kungs, tātad no Startautiskās krimināla tiesas, un Marija Grācija Giamarino no EDSO. Lūdzu, nāciet šeit pie mums. Jā, jā. You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 Tagad mēs pārējām pie noslēguma piezīmēm, un pēc tam es ceru, ka būs atlikušas dažas minūtes diskusijām, lai aptvērtu šo sēdes daļu. Un pēc tam Edita Bauerē teiks pavisam noslēguma piezīmes. Un tagad mēs uzklausīsim, ko no Tārfus Seru, kurš ir tiesnesis pirmstiesas kamerā. Lūdzu, pastāstiet mums par saviem secinājumiem. Paldies, dāmas un kungi, dāmas. Paldies par uzaicinājumu priekšstādātāju šo semināru. Es eh, pārstāvu starptautisko kriminālu tiesu un tā status nav pieminēts eh, to instrumentu vidū Eh, rezolūcijā, ko parlaments pieņēma 10. februārī. Tomēr iesākumā es gribētu analizēt eh, eh, ICC tekstu attiecībā uz cilvēku tirzniecību un atbild uz jautājumu, vai cilvēku tirzniecība ietilpst ICC tiesas kompetencē ir mazāk acīm redzama nekā to varētu domāt. No vienas puses cilvēka tirzniecība pati par sevi, burtiski runājot, e, nav skatīta kā noziegums ICC statūtos. Jo, ja mēs skatīsim sarakstu ar tiem aktiem, kas var būt uzskatīti kā noziegums pret cilvēci, tikai tādas darbības, kas ir līdzīgas, bet citas nekā cilvēku tirzniecība. Šeit ir iekļautas, piemēram, 71 cēpāns kriminalizē e, pavērdzināšanu, 71 gā e, kriminalizē seksuālo verdzību vai ikviena veida e, salīdzināma smaguma seksuālu vardarbību. Un visbeidzot, 7.1. kā paredz tā saucamo vispārīgo klauzulu, ieskaitot noziegumus pret cilvēci un to starpā ikvienu līdzīga rakstura aktu, kas var ar nodomu izraisīt lielas ciešanas vai nozīmīgu ievainojumu mm, fiziskai vai garīgi. E, savukārt no otras puses cilvēku tirsniecība ir atrodama šajā pašā septītajā pantā. Patiesībā otrais e, punkts paredz e, skaidrojums attiecībā uz pirmā puntā, uz, punktā uzskaitītajām darbībajām. 7.2c pants atsaucoties uz 1926. gada konvenciju par verdzību, paskaidro, ka pavērdzināšana šeit es citēju nozīmē vienas vai visu e, varu, kas piekrīt e, īpašumtiesībām īstenošanu perso pār personu un šādu e, varas izmantošanā attiec, eh, attiecībā uz eh, personu, eh, uz cilvēku tirzniecību, tīpaši sieviešu un bērnu tirzniecību. Tāpat nozieguma elementi ir uzskaitīti statūtu interpretējumā un pielietojumā. Turklāt šeit ir atkal, un es uh, um, citēju, īsteno uh, pilnvaras, kas uh, ir uzskatāmas kā īpašuma uh, tiesību izmantošanā, ieviešanā pār personu tādām kā pirkšana, pārdošana, aizdošana vai cita veida brīvības atņemšana. Un ir arī zemsvītras piezīme, skaidrojums. Uh, Un es domāju, ka, ka šo eh, eh, juridisko instrumentu sagatavotāji apzinās eh, tā, lai situāciju mēģinot labāk zemesvītras piezīmē skaidrot situāciju. Taču 11. zemesvītras piezīme nozīm, norāda, ka ir uzskatāms, ka šeit tiek iekļauta cilvēku tirzniecība, tīpaši sieviešu un, e, un bērnu. Ir jāpiebilst tomēr, ka ikviena no rīcības, kas ir uzskaitīta 7. pantā, ir uzskatām par noziegumu pret cilvēci tikai tad, kad tā ir iekļauta darbībās, kas ir zināmas kā uzbrukošas darbības organizētā veidā vai pret plašu cilvēku grupu. Jurisdikcijas uh, savstarpējā papildināšanās. Startautiskie instrumenti attiecas uz paverdzināšanu, ka uh, savstarpēji saistībā rīcībām. Statūti, Romas statūti uzskata, cilvēktirzniecību kā vienu no veidiem, kas varētu tikt pielīdzinām paverdzināšanai. Startautiskie instrumenti atsaucas uz paverdzināšanu kā vienu no instrumentiem, kas var novest pie cilvēktirzniecības. Citiem vārdiem sakot, statūtos pavirdz, cilvēktirzniecība ir šaurāka nekā paverdzināšana. Un Šī ir tikai daļējā pārklēšanās, var ietekmēt juri, eh, tiesvedības īstenošanas, eh, īstenošanas eh, starptautiskā un e, nacionālā līmenī, jo, kā jūs zināt, teica, e, pārvalda papildināšanas princips, un statūtu preambuli norāda to, ka valstu pienākums izmeklēt un vajāt vissliktākos starptautiskos noziegumus ir, un tiesa iesaistās tad, kad tā valsts, e, kura ir kompetenta attiecīgajā gadījumā, nevēlas vai nespēja e, rīkoties. Un ir e, acīm redzami, ka ja attiecīgajā gadījumā Eh, ir runa par eh, pavērdzināšanu šaurākajā statūta izpratē, tad starptautiskai tiesai šeit būtu kompetence un noteikums varētu piemērot. Bet, ja tāda rīcība, kas ir uzskatāma kā eh, cilvēku tirzniecību, ir piemērojama. Un šis jautājums ir vairāk nekā akadēmisks, jo reālajā dzīvē abi formulējumi e, ir ļoti līdzīgi. Tomēr, jebkurā gadījumā, es domāju, ka e, mēs varam e, piemērot abas pieejas. No vienas puses varētu izvirzīt argumentu, ka cilvēku tirzniecība ir jāskata plašākā izpratnē Eh, kas ir eh, iestrādāts starptautiskajos instrumentos. No otras puses, jebkura rīcība, kas ir ārpus šaurākas definīcijas robežām, neietilptu uh, eh, ICC kompetencē. Un šo secinājumu atbalstītu stingra inkriminējošo noteikumu interp, uh, interpretēšanas princips. Eh, mans pienākums nav ne arī pienācīgi man būt virzvirzīt šādus argumentus. Ir pietiekami sacīt, ka neatkarīgi no tā, kāda pieeja ir, tad nav apstrīdams tas, ka vismaz viens no nosacījuma statūtā atbalsta stingru sadarbību starp nacionālajām un starptautiskajām jurisdikcijām taiskaitā ICC, arī jomās, kas ir saistāms ar cilvēku tirsniecību. Konkrēti 93.10 pants, kurš paredz, ka tiesa var sniegt savu sadarbību dalībvalstīm ne tikai uh, gadījumos, kas ir noziedzīgi to e, kompetencē nacionālā līmenī vajāšanai, bet arī par rīcību, kas var būt uzskatīta kā nopietni noziegumi eh, šīs valsts nacionālo likumu izpratnē. Tā kā nav nekādu šaubu, ka cilvēku e, tirzniecība neatkarīgi no tā, vai tā ir iekļauts statūta interpretācijā, tiek kvalificēta kā no, no, smags noziegums, ir skaidrs, ka starptautiskā krimināla tiesa piedara pie tām institūcijām, kas atrodas pašā priekšplānā eh, cīņā pret vienam, no, vienu no mūsu laiksērgām. Sērgā, Eh, pret noziegumu, kas aizskar cilvēks apziņu. apziņu. Un tādējādi atsauce uz instrumentiem, kas norādīti preambulā, eh, pilnīgi droši nebūtu nevietā, jo, kā es esmu mācījies 25 gadu laikā prokuroru darbā Itālijā, neraugoties uz manu uzvārdu, sadarbība visos līmeņos ir ārkārtīgi būtiska cīņā pret jebkura veida noziedzību. Thank you very much. Liels paldies! Vēl viens uh, um, noslēguma runātājs - Marija Gracija Džamarinaro, EDSO uh, īpašā pārstāvju, uh, pārstāve attiecībās cilvēku tiesniecības apkarošanu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Ļaujiet man pateikties vispirms Lībe komitejai un FEM komitejai par to, ka es esmu ielūgta un man ir dot šī iespēja dot ieguldījumu šajā būtiskajā seminārā. Pāris vārdos par savu mandātu. Īpašais pārstāvis eh, cīņai pret uh, cilvēku tirzniecību. Šis amats tika izmantots 2003. gadā. Mums ir spēcīgs mandāts no visām 56 valstīm, kas piedalās ECO, un lai cīnītos pret šo moderno verdzības veidu, mēs vienmēr izvēlamies cilvēktiesībās balstītu pieeju. Tā ir, ka mans mandāts ir pārdimensionāls, tas uh, skar gan politisko, gan militāro, gan ekonomisko vidas un cilvēku dimensiju cīņā pret uh, cilvēku tirzniecību, bet uh, balstāmies mēs tomēr uh, cilvēku tiesībās, cīnoties pret cilvēku tirzniecību. Mēs sadarbojamies ar valdībām un um, sniedzam tehnisko palīdzību un padomus valdībām, lai tās varētu izstrādāt uh, politiku pret cilvēku tirzniecību. Mēs veicam arī pētījumus, veicam izvērtējumus attiecībā uz valstīm. Uh, un gribētu uzsvērt arī to, ka mēs uh, veicinām saikni ar starptautiskām organizācijām un nevalstiskām organizācijām. Nākam um, vedēļ notiks uh, konference aliansei, kas uh, uh, pievērsīsies tieši cilvēku tirzniecībai ar nolūku izmantot uh, cilvēkus mājas darbos. Uh, Tas ir tāds varbūt mazāk zināms un mazāk izmeklēts cilvēktiesniecības aspekts. Tuvākajā nākotnē esmu apņēmusies pievērsties īpaši cilvēku tirzniecībai eh, darba nolūkos. Tā ir, ka daudz kas ir darīts eh, seksuālās eksploatācijas apkarošanā, bet eh, darba eksploatācijā nekas daudz nav darīts. Ja mēs runājam šeit par eh, cilvēku tirzniecību darba nolūkiem, un mēs domājam par būvniecību, pārtiks apstrādes zveju, lauksaimniecību uh, uh, un viesnīcu pārvaldi, tad mēs saprotam, ka diemžēl cilvēku tirzniecība tiešām notiek masveida apmēros. Tas ir daudz apjomīgāks fenomens, nekā mēs kādreiz domājām vēl pirms dažiem gadiem. Uh, Un pirmais, ko gribu uzsvērt, ir tas, ka nav noliedzams, ka eh, daudz jau pūliņu ir pielikt starptautiskās sabiedrības ietveros un vard, valdības cenšas cīnīties pret cilvēku tirzniecību, bet atbilde, jeb reakcija ir um, nesalīdzināma ar šī fenomena apmēriem. Tātad tas ir uh, pilnīgi uh, obligāti uh, Eh, jāidentificē eh, daudz vairāk tirdzniecības eh, upuru, lai vairāk tirgoņu varētu arī sodīt. Un gribētu atkārtot to, ko teica Stīvs Hārvejs no Eiropola. Viņš teica, ka cilvēku tirzniecība joprojām ir zema riska noziegums, ja jūs izvērtējat izmaksu un ieguvumu attiecības, tad jūs redzat, ka um, cilvēku tirzniecība ir daudz ienesīgāk un ērtāk nekā citi uh, organizētās noziedzības veidi, un tas ir būtisks ienākuma avots, un empiriskā pieredze pierāda, ka šādi uh, noziegumu ieņēmumi, un tie ir milzīgi, ka uh, tas tiek aplēsts, šādi ieņēmumi veicina citu nelegālo tirgu attīstību, narkotikas, ieroču tirgu un pat terorismu. Tātad šis ir tas uh, fenomena apmērs, ar kuru mums ir dalīš, darīšana. Mums, kā jau Stīvs Hārvejs teica, ir jāveido daudz uh, naidīgāka vide cilvēku tirgoņiem un uh, vairāk jāaizsargā upuri. Pieredze rāda, ka abas šīs lietas ir uh, cieši saistītas. Protams, ka lai aizsargātu cilvēktiesniecības upurus, eh, tas ir eh, svarīgs cilvēktiesības standārts, bet eh, labā prakse dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ECO dalībvalstīs parāda, ka tas ir arī visefektīvākais veids cīnīties pret cilvēku tiesniecību. Gribētu atgādināt ko teica kolēģis no Zviedrijas policijas par šo te uzticības veidošanas procesu, kas ir nepieciešams, lai strādātu ar cilvēku tirzniecības upuriem. Protams, ka tad ir vajadzīga laba politika, tur ir vajadzīga apmācība, vajadzīga arī cieša sadarbība starp policijas un tiesu iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Un tagad pāris vārdi par uh, šo te direktīvas priekšlikumu par cīņu pret cilvēku tirzniecību un upuru aizsardzību. Mēs atbalstām šo priekšlikumu, ko ir izstrādājusi Eiropas komisija, jo tā ir tāda visaptveroša pieeja un ir uh, inovatīvi nosacījumi pats salīdzinājumā ar Eiropas padomas konvenciju, kas jau ir ar ļoti augstiem standartiem, ja mēs raugāmies no cilvēktiesību viedokļa. Ļaujiet atgādināt, ka viens no svarīgākajiem jauninājumiem direktīvas projektā ir pieņēmums, ka upurim būtu jāsaņem palīdzība, uh, tik līdz, kad ir šī norāde, ka viņš vai viņa ir uh, varētu būt tirzniecības upurs. Tas nozīmē, ka upurim ir jāsaņem salī, eh, palīdzība pat vēl tad, kad vēl nav pierādīts, ka uh, šis cilvēks ir upuris. Un tā ir pilnīgi uh, cita pieeja nekā tas, kas tagad dien dienā notiek valstīs, kad uh, attiecīgās atbildīgās iestādes lēmums bieži vien ir nepieciešams, lai varētu sākt palīdzēt upuriem un sniegt atbalstu upuriem. Un tas nozīmē, ka aizsardzības politikai būtu jābūt spēkā visās situācijās sākot ar eh, eksploatāciju, un es jau minēju, cik, tad tika jau minēts, cik svarīgs ir darba inspektoru uzdevums, eh, identificējot iespējamos cilvēktiesniecības upurus darba vietās, bet arī visās situācijās, kurās migranti atrodas eh, vai nokļūst kad viņi gaida uh, izraidīšanas orderu ieviešanu, jo šeit mēs varam varbūt atklāt, ka daži no viņiem vai kāds no viņiem ir kļuvuši par cilvēktiesniecības upuriem. Vēl gribētu pateikt, ka vēl viens svarīgs nosacījums direktīvā ir e, noteikums, kas e, attiecas uz beznosacījumu palīdzību tieši iemesli dēļ, ko es jau minēju. Upurim ir uzreiz jāsaņem palīdzība pat, ja ir tikai aizdomas, ka šī persona ir tirsniecības upurs. Tātad palīdzība jāsniedz bez nosacījumiem un jau no paša sākuma. Teksts, kas tika publiskots vakar, ko publiskoja padome, iekļauj satraucošu ierobežojumu šim uh, beznosacījuma nosacījumam, un es tiešām aicinātu Eiropas parlamentu uzlabot šo formulējumu. Un vajadzētu ļoti skaidras vadlīnijas norādīt attiecībā uz šo palīdzības nepiesaistīšanu nekādiem nosacījumiem. Ļaujiet man minēt arī vēl divus citus jautājumus. kuros Eiropas parlamenta iejaukšanās varētu būt izšķirīgi svarīga, lai uzlabotu tekstu, kuru padomu publiskoja vakar ekstrateritoriālā tiesvedība, es domāju, ka ir skaidrs, ka cilvēku tirzniecība tiek īstenota, tātad to īsteno organizētās noziedzības grupas, kas nav varbūt tradicionālā organizētā noziedzība, kas ir līdzīgi, piemēram, kā Itālijas dienvidos, tāda tradicionāla noziedzība. Tās ir tādas ārzemju organizētās noziedzības grupas, kas eh, savas eh, kriminālās intereses centru izveido mērķu valstī, kurā notiks eksploatācija. Un ir izšķirīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības dalība valstis uzņemtos atbildību par šo ārzemnieku tiesāšanu. Tie ir ārzemju noziedznieki, kuri uh, savas kriminālas aktivitātes izvērš kādā no dalību valstīm, un tas nozīmē, ka ekstrateritoriālā tiesvedība būtu jāuzliek obligāti ne tikai uh, valsts piedrīgiem, bet arī uh, tiem, kas uzturās valstī. Un vēl viena lieta, kur ir vajadzīgi uzlabojumi, ir jautājums par juridisko pārstāvniecību un juridisko konsultēšanu. Uh, Konsultācijas ir vajadzīgas jau no paša sākuma šajā identifikācijas procesā, jo upurim uh, ir jāpieņem uh, uz informāciju balstīts lēmums par to, kā rīkoties attiecīgajā situācijā, arī attiecībā uz kriminālu procesu, un viņiem ir jābūt tiesībām uh, prasīt savas tiesības, ievērot uh, kriminālu uh, procesos, un uh, juridiskā konsultācija un pārstāvniecība būtu jānodrošina bez maksas, jo īpaši, ja mēs runājam par bērniem, kas ir kļuvuši par upuriem. Un vēl gribētu uzsvērt to, ko kāds teica, ja nemaldos, tad Silvija Kosta to teica diskusijā, proti, ka mēs eh, tiešām ceram, ka direktīva par uzturēšanās atļaujām 81 2004 direktīva 3 tiks pārskatīta. Kā jau daudzi uzsvēra, ir tā, ka upuri nevienmēr spēj sadarboties ar uh, tiesu un policijas iestādēm, un fakts, ka uzturēšanās atļauja tiek piešķirta saskaņā ar uh, direktīvu tas var būt sadarbības nosacījums. Un ja nav šāda uzturēšanās uh, atļauja, tad bieži vien sadarbība nav iespējama. Un uh, bez nosacījuma palīdzības uh, nosacījumam uh, vajadzētu novest pie tā, ka uh, tas vairāk balstās uz uh, cilvēktiesībām un arī migrācijas pusē tas tiktu ievērots. Ļaujiet man arī pateikt, ka mēs uzsveram to, cik būtiski ir monitoringa mehānismi. Mēs esam kā ECO izstrādājuši kopā ar Eiropas Savienību dažādus dokumentus, tātad esam strādājuši pie institūciju veidošanas, runājot par nacionāliem ziņotājiem, un mums šķiet, ka ļoti noderīgs ir šis uh, šī atsauca arī direktīvā uz to, un tas veicinās šī procesa attīstību. Neatkārtošu to, kas jau tika teikts par bērnu tiesību prioritizāciju, gribēju tikai pateikt, ka mēs atbalstām komisijas paziņojumu un padomas secinājumus par uh, bez, nepilngadīgiem, kas uh, nav neviena pavadībā, un mēs uh, uzsveram, ka dien, ikdienas praksē ir jāmainās. Šajā jomā nedrīkst eh, pieņemt, ka vienmēr eh, bērns ir jānodod atpakaļ ģimenē, vienmēr ir jāņem vērā bērna intereses, eh, ir jāpiesaista neatkarīgs jurists, padomdevējs, lai izlēmtu, kas būtu labāks bērniem. Arī eh, bērns, kas eh, ceļo pavadoņa eh, klātbūtnē, arī var būt cilvēktiesniecības upurs. Paldies! The... Mm, paldies. Es domāju, ka realitāte ir tāda, ka mums nav laika diskusijām, bet mēs gribētu piedāvāt abu komiteju Liban Fem deputātiem iesniegt jautājumus un komentārus. Un mēs lūgtu runātājiem sniegt atbildes uz, uz uh, uz šiem jautājumiem, jo es domāju, ka mums atlikušās minūtes nepietiks, un daudz jautājumu ir mums visiem. Taču mums ir atlikušas da dažas minūtes gala piezīmē Medītei Bauerī, kas ir līdz referente. Edīt, lūdzu, varbūt mēģini kaut kā uh, slēgt un nobeigt šo ļoti bagāto pēcpusdienu. Jā, paldies. Es esmu sastādījis tādu ļoti garu sarakstu ar uh, tēmām un ar uh, idejām, kuras gribēju pieminēt, bet tagad gribu pateikties vienkārši visiem tiem, kas ir palikuši šeit, kas ir izturējuši šo garo sēdi. Paldies uh, klausītājiem un arī tiem, kas uzstājās. Tad, kad mēs uh, šo semināru programmu sastādījām, tad mums uh, bija 3,5 stundas tam paredzēts, un mums likās, ka tas ir ļoti ilgs laiks, ka būs daudz laika. Uh, bet man aizvien vēl ir laiks, ka mēs daudz vairāk laika būtu varējuši aizpildīt un ka mums vēl daudz ko teikt. Laiks, diemžēl, nav bezgalīgs un tikai tādēļ gribu teikt, ka ir viennozīmīgi, ka mums ir daudz jautājumu. Ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Taču domāju, ka viena lieta ir kļuvusi skaidra visiem. Mūsu atbildība ir ļoti plaša. Mums patiesi šajā jomā ir jārīkojas, un tādēļ mums palīdz tas, ka ir tāda Eiropas vienošanās. Litjērkundze runāja par šo Eiropas padomas konvenciju un arī par vienošanos starp mūsu institūcijām. Ir ļoti labi, ka jums ir šī juridiskā bāze pateicoties Lisabonas līgumam, bet, protams, ir arī šķēršļi, kas vēl jāpārvar. Uh, Komisijas teiktajā un komisijas priekšlikumā mēs atrodam dažas daļas, taču mūsu skatījumā tās nav pietiekams, lai uh, garantētu upura aizsardzību, lai to paplašinātu, jo šis priekšlikums iero, ir ierobežots ar dažām jomām. Un, protams, ka ir arī tādi uh, jautājumi, kas ir papildus visam vēl, kas ir papildus likumdošanai, un par to runāja arī Stīvs Hārvī jo tolerants ir samērā tāda liela tomēr pret uh, cilvēku tirdzniecību. Un uh, ja uh, um, ir kādi būvdarbi un uh, tie tiek veikti, uh, un grib izdot mazāk naudas, tad nu, arī uh, cilvēki pieņem zināšanai, ka kāds pie viņu mājas strādā, bet varbūt tas strādnieks ir upurs cilvēku tirdzniecībai un cilvēki pievar acis un neiejaucas. Viņi negribas uh, eh, iesaistīties sarežģīti jautājumu risināšanā, viņi negrib ar to saskarties. Un noslēgumā gribu teikt, ka tā ir mūsu atbildība. Tā ir mūsu, mūsu visu kopēja atbildība attiecībā uz to, ko mēs varam sasniegt. Mēs varam efektīvi strādāt mēs varam apkarot uh, cilvēku tirdzniecību, un šajā cīņā mums ir jāiesaistās. Ir jāsamazina šī uh, tolerance attiecībā uz uh, cilvēku tirdzniecību. To nedrīkst akceptēt nekādā uh, ziņā. Parasti jau to uh, neakceptē, un kopā ar otru referentu mums ir tāda plašāka vēl atbildība, jo mēs aktīvi piedalāmies izstrādājot jauno likuma projektu, un mēs darām visu, lai samazinātu cilvēku tirdzniecību. Uh, Un uh, vēlos vēlreiz sirsnīgi pateikties par jūsu interesi, par jūsu pacietību. Paldies!